abstinence. Yeah. Okay. Okay. Um, good morning. Labrītu visiem. Pirmām kārtām, kā vienmēr mums nepieciešams apstiprināt darba kārtības projektu, neredz, ka kāds iebilstu, tāpēc to uzskatīsim par apstiprinātu. Tālāk protokola apstiprināšanai sanāksmē, kas notika 4. februārī arī to, tad acīm redzot var uzskatīt par apstiprinātu, jā, neviens neiebilst. Lieliski, priekšādātājas paziņojumus izklāstīšu jums vēlāk pēc tam, kas būs notikusi viedokļa apmaiņa. Ceturtā punkta ietvaros, tad, kad būs sanākuši vairāk deputāti, un tāpēc priecājos, ka varam virzīties tālāk un pāriet lūk pie viedokļu apmaiņas ar Latvijas finanšu ministru Andru Vilku un Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimševicu par izredzēm Latvijā ieviest eiro. Priekšādātāja grūtības ar uzvārdu izlasīšanu. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka esmu gluži samocījusi jūsu uzvārdus tos izrunājot, saka priekšādātāji, bet lai kāds arī nebūtu došu uh, jums vārdu, šķiet 5 minūtes katram, un pēc tam turpināsim darbu, īstenojot viedokļu apmaiņu, uzklausot jautājumus no zāles. Vai jūs esat vienojušies savā starpā, kas runās pirmais? Lūdzu, jums vārds. Ladies and gentlemen, uh, good. Dāmas un kungi, labrīt! Esmu Latvijas banka, centrālās bankas prezidents un līdz ar to man ir kārtīgi liels prieks, ka var jūs uzrunāt šodien šeit, Briselē. Un pirmām kārtām gribu teikt paldies tiem, kas organizē šo sanāksmi, kā arī dzen tiem, kas nodrošināja mūsu klātesamību šeit, lai mēs varētu paust viedokļus, kas, eh, kādi mums ir par Latviju, un pastāstīt jums par Latvijas ekonomikas un finanšu situāciju. Tieši pirms desmit gadiem Latvija bija visstraujāk augošākā tautsaimniecība Eiropā. Tā bija tautsaimniecība, kas tobrīd gatavojās kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Tā bija diena, par ko sapņoja ļoti daudz latviešu. Viņi sapņoja par lielāku labklājību, par lielāku izaugsmu, spēju panākt Eiropas valstis. Tas fakts, ka Latvija nav Eirozonā, saistīts ar 2008. gadu, jo kopš šī gada Latvijai nācās iziet cauri ļoti grūtai un dziļai ekonomikas un finanšu krīzai. Un tomēr domāju, ka pats galvenais ir atminēties un skatīties uz to, kā Latvija rīkojās, lai izkļūtu cauri šai krīzai, lai to pievērētu. Šo situāciju ir studējuši ļoti un pētījuši ļoti daudz akadēmiķi, ekonomisti, kas ir bijuši interesēti ekonomikas un finanšu jautājumos. Es uzskatu, ka ļoti daudzi ir sapratuši, ka visšķirīgākie elementi valdības politikā krīzes laikā bija rīcības ātrums, atbildības uzņemšanās un apņēmības izrādīšana, solidaritāte un partnerības starp sociālajiem partneriem. Šobrīd Latvija atkal ir kļuvusi par visstraujāk augošo ekonomiku un tautsemniecību Eiropā. Lūk, jau otro gadu no, pēc, no vietas. Un eh, man nu šķiet ārkārtīgi interesanti tas, ka saskaņā ar prognozēm, ar ko nāk uz klajā Eiropas komisija, izskatās, ka Latvija kļūs arī par ātrāk augošo ekonomiku, nu, jau vēl arī turpmākos gadus. Bet ko uzskatu par vēl interesantāku, ir tas, ka Latvijas valūta ir piesaistīta tik, m, mm, eiro tikai no 93. gada. Tas pieskaitīta m, mm, Eiropas valūta grozam no 2005. gada atvainojas piesaistīta eiro. Krī, ir piedzīvota tātad plaša krīze, ir bijuši ļoti liels valūtas kursu svārstības. Uh, bet eh, centrālā banka ir pamanījusies šo piesaistījumu nemainīt. Un tas vienmēr bijis atsaucas punkts, tas ir labi kalpojis mūsu ekonomikai un bijis tāds kā stabilitātes ankurs, kas tādai mazai un atvērtai tautsēmniecībai ir bijis galvenais monetārais instruments. Un ar tā palīdzību mēs īst, īstenojam savu monetāro politiku. Un tieši tāpēc šodien uh, kad runājam šeit, Eiropas parlamentā, jūs priekšā man ir mazliet skumji, ka man jārunā arī. Par tiem laikiem, kad mēs eh, strādājām ar šo piesaistas mehānismu, bet tomēr ceram, ka nākotnē, ja teiksimies no Latvijas nacionālās valūtas, tad Latvija varētu kļūt vēl stabilāka savā valūtā. un varētu panākt vēl plašāku stabilitātu kopumā, izvairoties no spekulācijām tirgos, kas ne, nenoliedzami vienmēr ir krīzes laikā ietekmē mazas atvērtas ekonomikas. Mēs vēlamies kļūt par Eiropas monetāro, monetārās apvienības locekli, un šīs, jāsaka, šie centieni ir jau gana ilgi. Šķiet, ka šobrīd, nu pat drīzumā tie jau vainagosies ar panākumiem. Paši galvenie elementi, protams, ir tieši šāda ekonomikas un uh, finanšu stabilitāte, un tieši tāpēc eiro mums kalpojas kā tāda bāku guns ceļā uz Māstrihtas līguma izpildi. ceļā uz atbilstīgu juridisku pielāgošanos veikšanu. Tā, lai mēs būtu gatavi 2014. gadam un lai mēs varētu pievienoties Eiropas monetārajai savienībai kopš 2012. gada septembra, Latvija izpilda visus mākslinieks kritērijus tie, kas esat no jums, kas ir ieinteresēti Latvijas finanšu un ekonomikas situācijā un vēstule, vēl, ka šie kriteriji piepildīti, domāju, ka jums būs nedaudz vairāk laika. Es varu ar jums par to runāt arī krietni ilgāk domāju, ka Latvijas ekonomikas monetārās politikas kritērija tiešām ir ilgtspējīgi. Inflācija šobrīd ir vēsturiski ļoti zemā līmenī, un domājams, tā, tā paliks ilglaicīgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un svarīgi, lai pieminu arī to, ka tā nav tikai kaut kāda nejauša sagadīšanās, ka Latvija izpild šos kritērijus, un ka tas tā būtu, lūk, tikai pavisam īsu periodu, un tā rezultātā nākotnē varētu ar to rasties saistīts problēmas. Nē, tā nav. Krīze bija ārkārtīgi smaga. Un jāsaka, to prātā paturēs ik viens latvietis, paudžu paudzēs. Un ļoti daudz šīs krīzes laikā saprat, ko nozīmē dzīvot patiešām no saviem līdzekļiem, ko nozīmē piedzīvot zemu inflāciju, ko nozīmē piedzīvot tādu produktivitāti, kurai nāk līdzi algu pieaugums, jeb gluži otrādi produktivitātes kritums, kam nāk līdzi algu samazināšanās. Ko Eiropas Savienība un Eiropas Monetārā Savienība iegūs no Latvijas līdzdalības tajā? Nu, domāju, ka jūs ļoti labi zināt šos vārdus - vairāk Eiropas. Latvija pievienoties Eiropas monetārajai savienībai, manuprāt, vēl tikai tālāk eh, ļaus mums dalīties pieredzē par krīzes pārvarēšanu. Varēsim apspriest šos jautājumus. Un domāju, ka tas varētu nest līdz auglīgas un liederīgas diskusijas. Otra, manuprāt, ļoti svarīgā lieta šai kontekstā ir tas, ka ik viens Eiropas monetārajā savienībā, eh, ik viens redzēs, ka Eiropas monetārā savienība ir stabils kuģis, kas dodas uz priekšu, un ka tas ir kuģis, kurā citas valsts vēl vēlas iekāpt, kā piemēram Latvija. Un ka šīs valstis strādā tālāk roku rokā un plecu pie pleca. Mēs turklāt arī uzskatām, ka atmosfēra šobrīd ir nobriedusi tieši tik tālu, lai mēs sajustu atbalstu, draugu atbalstu no tiem Eiropas monetārajā savienībā, kas ar nepacietību gaida Latvijas iestāšanos tajā. Domāju, ka ir pienācis īstais brīdis, e, tā uzskata Latvijas valdība. Latvijas valdība ir, sagatava, ir gatava nākamnedēļ iesniegt e, pieprasījumu pēc konverģences ziņojumu, un es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka varu tālāk dot vārdu lūk Latvijas finanšu ministram, kas tad varbūt mazliet vairāk pastāstīs jums par Latvijas fiskālo politiku un situāciju. Labrīt! dāmas un kungi. Jā, patiešām Latvijas gadījums ir ārkārtīgi interesants un, manuprāt, arī ļoti daudz sološi daudzām no nācijām. Pirms pāris gadiem mūs uh, eh, skāra ļoti smaga krīze. Mēs zaudējām gandrīz 21% no IKP. Tas notika ļoti pēkšņi, ļoti strauji. Burtiski pusotra gada laikā piedzīvojām šo kritumu sastapāmies ar ļoti daudz problemātiskiem izaicinājumiem kā valdība. Bet šķiet, ka mums diezgan līdzeni izdevās salīdzinoši īsā laikā ar Eiropas un uh, Starptautiskā valūtas fonda atbalstu īstenot programmu, kas iesaistīja visas iestādes. Un tas ir viens no veiksmes stāstiem. Viens no šiem elementiem savukārt ir tas, ka šī programma ļoti daudz pasākums īstenoja tās pašā sākumā un panākumu gūti tika gūti lielāki pat nekā bija gaidāms. Šķiet, šos pasākums novērtē arī tirgus. Šobrīd esam pilnībā atjaunojuši uzticēšanos ekonomikai, ekonomika pieaug. Esam pārliecināti arī par to, ka turpmākajos gados gaidām izaugsme. Latvija šobrīd ir atšķirīga no tā, kāda tā bija iepriekšējos periodos. Šobrīd esam jau parlamentā visos līmeņos pieņēmuši fiskālās disciplīnas uh, noteikumus, esam pieņēmuši fiskālo paktu. Uh, Un turpmākajām valdībām būs neiespējami ignorēt šos instrumentus un faktorus, ko esam jau iestrādājuši, integrējuši darbā. Tāpat laikā ir daži ļoti svarīgi jautājumi, ko mums izdevās, eh, ka mums, respektīvi, ka mums izdevās apvienot disciplināros pasākumus valsts administrācijā, valsts izdevumos un tāpat laikā vienlaicīgi īstenot daudz svarīgas reformas. Tā, manuprāt, ir ļoti laba kombinācija piesardzīga fiskālā politika, kurai līdzināk izaugsmē draudzīgas reformas, ir svarīgs elements. Un tas ir tas veids, kādu eh, Latvija vēlas īstenot arī tālāk. Mēs negrasamies apturēt reformas, nē. Šobrīd ir ļoti spēcīgi grib arī no sabiedrības puses, no uzņēmēja puses šīs reformas turpināt. Un šobrīd ir ārkārtīgi plašas diskusijas Latvijā par to, kā nodrošināt lielāku efektivitāti izglītības jomā, veselības aprūpas jomā, valsts administrācijas jomā, darba, nodarbinātības politikā, un tas ir ļoti svarīgi. Mēs varam nu pat veltīt vairāk laiku šiem svarīgajiem jautājumiem arvien vairāk pietuvojamies līdzsvarotam budžetam, budžetam bez deficīta, un šobrīd tas būs iespējams, tāpēc, ka ieņēmumu budžetā ir labāk nekā tas tika prognozēts. Varēsim līdz ar to veltīt līdzekļus daudzām svarīgām programmām, ko pieminēja arī Eiropas komisijas eksperti, Pasaules banka, Starptautiskais valodas fonds. Mēs šobrīd spējam risināt tādus jautājumus kā, piemēram, nevienlīdzības samazināšana, nabadzības apkarošana, un šobrīd jau nākamajam gadam plānojam būtiski palielināt uh, minimālo nodokli neaplakamo algas apjomu. Un tas uh, būs progresīvs, nosakot to lielāku, nabadzīgākā, mazāka ienākuma iedzīvotājiem. Un tas nozīmē, ka mēs varēsim gūt lielākus ieņēmumus. Un domāju, ka to svarīgi atcerēties, to svarīgi atcerēties arī citām tautām Eirozonā kopumā. Ir nepieciešams visus šos jautājumus iestrādāt eh, stratēģijā. Protams, ka fiskālā piesardzība ir svarīga, bet svarīga arī izaugsmē draudzīgas reformas. Un Latvija dara tieši to, neskatoties uz izaugsmi, pastāv arī ļoti spēcīga vēlme turpināt reformas. ārkārtīgi interesanti, ka Latvija šobrīd ir tādā kā cikla virspusē, un mēs uzskatām tiešām, ka pats ļaunākais arī Eirozona ir jau aiz muguras, un lielākā daļa valdību dara tieši to pašu, ko Latvija un Baltijas valstis darīja jau iepriekš. Tās skatās acīs visām šīm grūtībām un cenšas rast to labāko ceļu laukā no krīzes, cenšoties uzlabot reģionu konkurētspēju kā tādu pilnīgi noteikti šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka Eirozonai, kurai ir arī ļoti sarežģīts dalībvalsts, šobrīd arī jau, valstis, kas vēlas tajā iestāties, kas līdz ar to varēs nest līdz jaunus viedokļus, jaunus vēsmas un parādīt solidaritāti visos tajos jautājumos, kas šobrīd svarīgi mums visiem Eiropā. Es uzskatu, ka ļoti, tas parāda arī spēcīgo gribu no mūsu puses. Mēs pievēršamies tieši lūk eiro ieviešanas jautājumiem. Diemžēl tas nebija iespējams iepriekšējos gados, bet šobrīd, kad esam īstenojuši ļoti dažādus fiskālās piesardzības pasākumus un mērus, esam būtiski mainījuši mūsu ekonomikas struktūru. tā ir valsts, kas daudz vairāk piemērota iestājai Eiropas monetārajā savienībā. Un lūk, tas ir tas, ko arī vēlamies darīt. Paldies! Lies paldies, turpina priekšādētāji! Kā jau jūs droši vien visi zināt, tad Latvijas valdība pieprasīs Eiropas komisijai un Eiropas centrālajai bankai iesniegt ziņojumu padomē un Eiropas Savienībai par progresu, ko Latvija īstenojusi savu saistību pildīšanā ceļā uz veiksmīgu eiro ieviešanu. Un tad komisija un ECB nāks klajā lūk ar konverģences ziņojumu par to. Uh, šī, šī pavasara laikā. Mūsu darba ietveros mēs jau esam iecēluši referentu, kas strādās pie šī ziņojuma, un tas ir Berhards Balts. Un tāpēc arī jums došu vārdu kā pirmajam jautājumu uzdošanai. Kāds būs formāts jautājumiem? Būs piecas, minū, piecas minūtes jautājumiem, uh, Eh, jautājumam un atbildēji. Mūsu viesu ziņā būs izvēlēties, kurš no viņiem vēlas uz šo jautājumu atbildēt, jo divas atbildes uz katru no jautājumiem, acīm redzam, nebūs iespējams ietilpināt šajās piecās minūtēs. Barkart, lūdzu, jums vārds. Jā, sirsnīgs paldies priekšstādātājs kundze, ministra eh, kungs un eh, bankas priekšstādātāja kungs. Esmu ļoti iepriecināts jūs šodien sveikt mūsu komitejā, lai pirmajā viedokļa apmaiņā risināt tos būtiskākos jautājumus, kāda ir saistīta ar Latvijas iestāju Eirozonā. Es pats ārkārtīgi pozitīvi vērtēju un uh, gandarīts esmu par plāniem iestāties Eirozonā 2014. gada janvārī. Es domāju, ka Latvija ir ļoti labs uh, piemērs budžeta konsolidācijai un arī uh, attiecībā uz veiksmīgu uh, parādu krīzes pārvarēšanu. Šajā laikā uh, Latvijas vēlme iestāties Eirozonā, ir tāds ļoti spēcīgs signāls. Uzticība arī Eiropas integrācijai un, visbeidzot, uzticība arī mūsu valodai. Gribu uzdot veselu rindu jautājumu, bet, kā jau priekšsādātāji teica, koncentrēšu man uzmanību uz pāris jautājumiem. Pirmais jautājums ir ļoti nozīmīgs. Kā uh, Latvija spēja veiksmīgi pārvarēt krīzi? kāda bija rīcība parādu krīzes laikā, ko citas dalību valstis, kas jau ir Eirozonā, tagad varētu mācīties. Un nākošais. Gribētu zināt, kādi specifiski pasākumi tika veikti, lai nodrošinātu cenu stabilitāti un finanšu situāciju uzlabotu kopumā valstī, vai arī, teiksim, koreģēt situācijas attīstību. Nākošais jautājums par inflāciju. Cik droši jūs esat, ka inflācija uh, tiek kontrolēta ilgtermiņā? Ja paraugamies uz attīstību, tad uh, redzam, ka šo attīstību ļoti pozitīvi var vērtēt. Un pēdējais punkts um, tiek uh, šeit ir dažādi ziņojumi, bet, protams, izšķirīgi nozīmīgi ir tas, ka šāds solis uz eiro tiek atbalstīts arī iedzīvotāju vidū. Un es domāju, ka jums, jūs valstī, vēl varētu teikt, ka situācija tāda, nu, tāda neizšķirīga, neizlīmīga. Vai ir kādas pozitīvas pārmaiņas, vai arī tās uh, kampaņas, kuras jūs jau esat aizsākuši un varbūt nākotnē vēl um, aizsāksiet attiecībā uz Eiropu pievienošanos, vai tās būs veiksmīgas? Paldies! Tie ir ļoti daudz jautājumi. Uh, lai uz tiem atbildētu piecās minūtēs. Nu, droši vien, ka varēsiet atbildēt uz tiem varbūt arī vēlāk, ja šajā laikā neizdosies. Sākšu ar to, kā Latvija pārvarēja krīzi. Tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Pirmkārt, mēs sapratām, ka mums būtu jārīkojas ļoti ātri un piemērot. Svarīgi bija, ka mēs izveidojām tā saukto ļoti labu sociālo dialogu, un jau no pašas krīzes sākuma mēs eh, izveidojām uh, tā saukto reformu pārvaldības grupu, kas joprojām pastāv un strādā pie dažādiem jautājumiem un reformām. Tur ir valdība, uzņēmēji un arotbiedrības un arī pašvaldības pārstāvētas. Un uh, visas reformas, visas taupības pasākums un visus uh, šos priekšlikumus mēs izskatījām kopā, dienām un naktīm strādājām, un tas bija ļoti svarīgi. Un šobrīd ir ļoti svarīgi, ka mēs pievēršamies izaugsmas jautājumiem šajā struktūrā. Uh, svarīgi bija tas, ka mēs sapratām, ka mums vajadzētu darīt vairāk un ātrāk. Tā sauktā uh, frontloading procedūra, jeb uh, um, līdzekļu izsniegšana ātrāk, tā ir tāda kā maģiska procedūra, tas ir ļoti svarīgi visām uh, valstīm, jo īpaši mazām valstīm ja vēlties atgūt pēc iespējas drīzāk uh, tirgus uzticību, tad ir jārīkojas ļoti uh, atbilstoši. Tas bija ļoti svarīgi. Un tai pašā laikā mums izdevās uh, uh pārdzīvot divas vēlēšanas. Vēlētāji atbalstīja pastāvošo taupības politiku, jo viņi uh, saprata, ka mēs neko uh, nepanāksim, ja ignorēsim šos te faktorus, kas ir jāatrisina. Mums ir jāizteno konsolidācija, un to viņi saprata. Un vēl ļoti uh, svarīgi bija tas, ka 70% uh, no IKP viss bija taupības pasākuma apjoms. Tātad 17% no IKP trijos gados, divas trešdaļas nāka no izdevuma daļas, nāca no izdevuma daļas un uh, pārējais uh, viena trešdaļa no ieņēmuma, jeb nodokļa ieņēmuma daļas. Un tas ir ļoti svarīgi. Ir ļoti svarīgi sākt Uh, pirmajā un otrajā gadā un darīt visu, kas vien ir iespējams. Okay, we've... Uh, Labi, mums ir beidzies laiks šo, atbildot uz šo jautājumu, vai ir kāds, kāds konkrēts, ko jūs gribētu piebilst. Es gribēju tikai uh, nedaudz parunāt par uh, šo satraukumu, ka inflācija varētu atkal pacelties. Šeit ir trīs elementi jāmin. Manuprāt, ka visi skaidri saprot, ka uh, algas var augt tikai tad, ja ir ražīgums. Un tas ir skaidri arī saprotams un zināms. Budžets uh, pat uh, uh Eiropas likuma, es atvainojos, Latvijas likumdevēji uh, sagatavojuši pat uh, um, tādu mazāku budžetu uh, un eh, ļoti mazu budžeta deficītu ir jāsaglabā un jādzīvo tikai no tiem līdzekļiem, kas mums ir, un eh, tā tad eh, nav nekādas manevrēšanas iespējas. Tā pašā laikā mēs redzam, ka samazinās parāda īpatsvars banku sektorā. Tas nozīmē, ka kredītu izsniegšana uh, neatsāksies tā pēkšņi tuvākajā nākotnē. Tā ies roku rokā ar ekonomikas izaugsmi. Uh, par atbalstu eiro. Mani kolēģi, man liekas, pat brīnījās, ka šis ir ļoti augsts atbalsts, ņemot vērā to, kas notiek pārējā pasaulē un dažās uh, valstīs. Man liekas, ka mums ir ļoti uh, pieņemama situācija, kur ir 30%, kas atbalsta eiro, 33% pret un pa vidu apmēram 33-35 50% cilvēku vēl nav izlēmuši. Viņi vienkārši meklē vēl jaunu informāciju, lai izlēmtu, un šis ir laiks, kad eh, sniegt vairāk informācijas, kad skaidrot eh, šo procesu, un eh, es domāju, ka mēs esam tiešām apņēmušies sniegt šo atbal, informāciju un panākt to, ka atbalsts ir vismaz 50% gadu laikā. Tagad Elīsa Ferēra no S&D grupas lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies. Mans jautājums, man jautājumi ir saistīti ar ilgtspējību tajos sasniegumos, ko jūs esat uzrādījuši. Paraugoties uz eirozonu šobrīd eh, un kā tā darbojas, eh, problēma ir tā, kā eh, dalībvalstu reālā ekonomika uh, var ilgtspējīgi noturēties uz šī ceļa. Tātad es esmu satraukta ne tikai par nominālo konverģenci, bet par to, eh, kāda ir patiesā ekonomikas konverģence un vai tā būs ilgtspējīga. Jo īpaši gribētu saprast iemeslus. Eh, ja mēs praugāmies uz makroekonomiko līdzsver trūkumu, kas ir norādīts sešpakā, uh, attiecībā uz Latviju parādās divas lietas. Tas ir bezdarbs. Es zinu, ka jūs uh, pieliekat liels pūliņus, un tomēr es gribētu uzzināt, kādas ir izredzes bezdarba un emigrācijas rādītājiem. Un otrkārt, nodokļu un uh, ārējo tiešo investīciju loma, kā valsts uh, sasniegumi ir atkarīgi no šiem diviem faktoriem. Uh, un par uh, vienoto uzraudzības mehānismu, ko mēs veidojam bankām. Cik tālu jūsu struktūras, runājot par banku uh, sastāvu, īpaši attiecībā uz uh, attiecībām ar valstīm ārpus Eirozonas, uh, kas neiestāsies arī Eirozonā, kā tas uh, ietekmēs jūsu pozīciju attiecībā uz vienoto uzraudzības mehānismu, ņemot vērā visu, kas notiek. Paldies! Paldies par jūsu jautājumiem. Protams, uh, visiem ir ļoti uh, svarīgi uzrādīt ilgtspējīgu izaugsmu, bet ja jūs paraudzīsieties uz uh, skaitļiem, kādus esam uzrādījuši uh, no 2011. līdz 2013. gadam, uh, Tur var konstatēt tiešām tādu skaļu stabilitāti un ilgspējību. Un tur uh, mēs uh, arī kopš septembra izpildām visus uh, māstrītas kritērijus un vēl vairāk un labāk tos uh, Uh, izpildām. Mums ir viena no zemākajām inflācijām, viena no lielākajām izaugsmēm. Ja paraugāmies uz Eiropas komisijas prognozēm turpmākajiem diviem, trim gadiem, tad skaitļi ir gandrīz tādi paši - ļoti zema uh, inflācija un ļoti stabila izaugsme, straujākā izaugsme. Kā jau teicu, šobrīd mēs uh, vairāk eh, pievēršamies dažādām struktūrām eh, reformām, eh, mainot ekonomikas struktūru. Manuprāt, mums ir ļoti labs potenciāls ražošanas nozarei, kas varētu būt orientēta uz eksportu. Un arī tagad mūsu izaugsme eksportā ir divcipars skaitlis. Mēs esam ļoti daudz mācījušies no mūsu uh, pagātnes un uh, esam guvuši elastību un dažādi fiskālie instrumenti tika ieviest, un tas uh, neļauj tērēt uh, vairāk nekā nepieciešams. Tas ir izšķirīgi svarīgi. Attiecībā uz nodarbinātību uh, tā aug visstraujāk Eiropā šobrīd, Baltijā, Latvijā. Bezdarbs samazinās visstraujāk Eiropā. Mēs esam samazinājuši bezdarbu no 17,3% kas bija krīzes pašā dziļākajā periodā, līdz 10% šobrīd, apmēram 10%, un uh, tas būs jau zem 10% vasaras laikā. Mēs esam uzlabojuši uh, darbspēku mobilitāti, mēs, protams, cīnāmies ar struktūrālo bezdarbu, bet, kā jau teicu, Latvijā mēs pievēršamies galvenokārt divām svarīgām reformām. Tā ir izglītība, visā līmeņa izglītība, Uh, un darbspēku kvalifikāciju, un otra ir par uh, nodarbinātības politiku. Šobrīd mēs palielinām tur resursus, un mums ir laiks to darīt. Uh, kā jau teicu, bezdarba skaitļi ir tie, kas iet pareizajā virzienā. Vai jums ir kas piebilstams? Jā, vai, manuprāt, jautājums par SSM uh, vienoto uzraudzības mehānismu. Kā jūs zināt, tad uh, Latvija šobrīd neiesaistās šajās sarunās. Šobrīd mēs drīzāk saņemam informāciju, mēs varētu skaidrot, kāda ir mūsu pozīcija, un tomēr Latvija ir uh, gatava sadarboties uh, visos līmeņos un pievienoties šim mehānismam pēc iespējas drīzāk. Okay, thank you. Labi, paldies! Tagad Alde grupas vārdā Silvija Gulāra. Merci. Paldies, paldies, ministra kungs, bankas priekšsēdētāja kungs. Man jautājumi arī ir vērsti pašā virzienā. Un sākumā gribu sveikt jūs un, ja jūs izpildīsiet kriterijus, nestāsieties Eirozonai, tā būs ļoti laba ziņa raudzīties uz nākotni uh, un uh, veidot projektus. Paldies par visu to, ko jūs darat. Paldies! Un, protams, jāsaka, mēs arī tādā pārejas fāzē un gribu jautāt, kā jūs redzat jūsu lomu periodā, kas a, tagad aizsāksies. Jo tagad saka, ka a, Eirozonā ir a, 17 valstis un 10 nav, bet mēs redzam, ka valsts tomēr ir apņēmušās iestāties a, a, Eirozonā. Jūsu valsts, Polija un cits varbūt. A, un tajā pašā laikā arī uzraudzības eh, mehānismi nav eh, gluži tiedi paši un saka, ka nu, dažkārt eh, ir valstis, kas arī Eiropas centrālās bankas pārvaldes grēmijos drīz būs pārstāvētas un citas. Un līdz ar to veidojas nu, tāda tā kā, tāds tā kā sadalījums eiro, respektīvi ES e valsts ziņā. Un kāda ir jūsu uh, nostāja un kā jūs varētu palīdzēt dažām valstīm saprast, ka nav nekādas vēlmes izslēgt kādu uh, valsti no uh, iestājas uh, Eirozonā, bet nu, vienkārši situācija ir tāda, ka tā ir tā kā pārējais situācija. Um, you know, uh, Latvija. Latvija, ņemot vērā savu neseno pieredzi, saprot ir labi, kādā virzienā Eirozonai vajadzētu mainīties. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Mēs uh, apsveicam jebkāda veida priekšlikumus, kas Eiropu un Eirozonu uh, Uh, veidos pēc iespējas konkurētspējīgāku. Tas mums ir ļoti svarīgs aspekts, jo īpaši, kas attiecas uz banku uzraudzību un citiem mehānismiem un politikām, mēs tās atbalstām, jo mēs varam uh, pievienot savus priekšlikumus šīm programmām. Mūsu nesenā pieredze ļauj mums to darīt, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uh, ka mums ir pašiem sava pieredze, kas uh, ir tiešām ļoti veiksmīgi darbojusies, un te ir dažādi elementi, ko varētu izmantot arī citās valstīs. Un mēs ļoti uh, pozitīvi raugāmies uz šīm iniciatīvām, ko pauž Eiropas komisija. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi uh, nošķirt, tad, kad jūs tagad uzdodat jautājumus, vai šos jautājumus mums uzdos vēlāk. Pēc tam, pēc šiem pieciem, sešiem gadiem, kas ir pagājuši, Latvija ir ļoti daudz iemācījusies. Un kā jau es eh, savā ievadrunā teicu, būs noteikti uh, daudz pētījumu un zinātnieki diskutēs, vai tas bija pareizais veids vai nē, kā risināt krīzi un kā vajadzēja varbūt rīkoties savādāk. Ticiet man, mums ir e, ļoti liela pieredze e, un daudz, kas sakāms, vienkārši jautājiet mums. E, ja es drīkstētu piebilst, jūs tomēr neatbildējāt uz manu jautājumu. Mans jautājums bija to, tas, kā jūs rīkosieties turpmākajos mēnešos SSM kontekstā, ja jūs tā to gribat noformulēt. I'm not even aware that. Es pat uh, nezinu, ka mums kaut kas jums ir jāsaka par SSM, bet tad, kad uh, jūs mums jautāsiet, uh, dosiet izvēles ar A, B vai C, mēs uh, dosim jums ļoti konkrētas atbildes. Es negribu runāt par kaut ko tā vispārīgi, par ko es nezinu. SSM is not finished, so... SSM vēl nav pabeigts mehānisms, un tāpēc viņi nezin, vai viņi uzreiz ieleks šajā vilcienā vai nē. Tas droši vien ir tas, ko viņi saka. Nē, mēs pievienosimies eh, SSM, par to nav šaubu, bet jautājums ir, eh, kas notiks pēc tam? Kādi būs tie eh, ceļi, pa kuriem būs jāiet, un kādi būs šie papildu jautājumi? So you have an answer. They will join, yes. Tātad jums ir atbilde, ka viņi pievienosies šim mehānismam. Tagad ECR grupa. I'm sorry, Sharon, but... Es atvainojos, Sharon. My question was... Bet mans jautājums. Runātāji tiek izslēgts mikrofons. Ko jūs domājat par uh, sadalīšanos klasteros eh, starp eh, valstīm, kas ir Eirozonā un kas nav Eirozonā, vai jūs varētu būt tilts tām valstīm, kas ir jau sistēmā un tām, kas gatavojas pie, pievienoties? Uh, bridge, because... Es domāju, ka mēs varētu būt tilts, jo mēs. Uh, Uh, risinām jautājumus, neesam eirozonā, bet tie skar um, visas Eiropas Savienības dalību valstis tiešā veidā. Un tās valsts, kas nav eirozonā, tās ļoti rūpīgi pēta šos jautājumus. Un es domāju, ka ja varētu izmeitot mehānismu, ko tās varētu um, pieņemt, tad tas būtu ļoti labi, un mēs būtu gatavi būt tāds kā tilts jo šīs valstis mums uzticas, mums ir šī mūsu pieredze, un varbūt, ka mēs eh, tiešām spētu eh, pietuvināt tās valstis, kas vēl nav izlēmušas. Eh, es domāju, tās ir, tās saprot, cik svarīgi ir būt tuvu lēmumu pieņemšanas mehānismiem un nevis tikai saņemt kaut kādu ziņojumus un vērtējumus. Tas ietekmēs visas ēst dalību valstis. Labi, tagad esam jau pārtērējuši laiku, man jāpāriet pie nākamā jautājuma, jādod vārds eh, Robertam Zīlam no EKR. Jā, paldies, es gribētu pateikt, ka pat ECR uh, eh, nav daudz eh, deputātu no Eirozonas uh, valstīm, un kā jūs zināt, ka ECR īpaši netic pārāk gaišai uh, Eirozonas nākotnei. Es, uh, protams, kā Latvijas deputāts respektēju Latvijas uh, vēlmi iestāties Eirozonā un to atbalstu, bet uh, runāt par tiltiem, manuprāt, būt par tiltu nav ļoti ērta pozīcija. Tātad, uh, ja jūs pārāk ilgi turaties kā tilts, tad jūsu kājas var saslīdēt vienu uz vienu pusi, otru uz otru pusi. Un eh, šis salīdzinājums mūsu ekonomikas vēsturē pēdējo 20 gadu laikā būtu par tiltu starp ietekmīgām trešajām valstīm un eh, starp mūsu mērķi pievienoties Rietumu Eiropai. Tas bija ļoti tāds um, problemātisks un uh, grūts periods. Tātad tas varbūt nav tas ērtākais veids, bet. Uh, Uh, mums būtu jābūt, uh, runājot par Eirozonas partneriem, jābūt ļoti uh, godīgiem. Um, protams, nav nekādu bāžu par mūsu ilgtspējību. Un, lai to nodrošinātu, mums ir godīgi jārunā par jautājumiem, kas vēl nav pilnībā atrisināti, manuprāt. Tā ir sociālā nevienlīdzība, un es būtu ļoti pateicīgs, ja finanšu ministrs varētu uh, izskaidrot, kādi pasākumi tiks īstenot šajā jomā 2014. gadā, jo mums ir jāpanāk arī mūsu politiku, politiskā ilgspējība. Mums uh, nākamgad būs vēlēšanas, es nedomāju, bet iespējams uh, būs pārmaiņas arī um, Centrāla bankas valdē, būs um, bankas prezidenta pārvēlēšanas. Pārvēlē, Mums ir jānodrošina stabilitāte valstī, un lai nebūtu tā, kā notika tikko Itālijas vēlēšanās. Un otrs jautājums centrālās bankas direktoram, ja prezidentam, visi gaida, kāds būs risinājums Kipras jautājumā, kāds tiks izdarīts. Varētu uh, šos lielos ieguldītājus no trešajām valstīm uh, tā kā apgriezt vai arī to nedarīt. Ko jūs izvēlētos? Kas būtu labāka banku sektoram Latvijā? Um, atkarībā no tā, kā tiks risināta Kipras finanšu krīze. Uh, yes, Paldies par jautājumiem. Kā jau iepriekš teicu, šobrīd ir viens ļoti svarīgs jautājums, un tā ir galvenā prioritāte nākamā gada budžetam, un to mēs sākam apspriest tikai pagājušajā nedēļā. Eh, labklājības un finanšu ministrija nāca klajā ar plānu, lai nodrošinātu uh, tos komentārus, lai tie tiktu iekļaut no Pasaules bankas un komisijas. Proti jārisina nevienlīdzība. Ko mēs darīsim nākamgad? Mēs palielināsim minimālo algu, mēs uh, dubultosim neapliekamo minimumu, uh, mēs e, ieviesīsim progresīvo neapliekamo minimumu un mēs e, gandrīz divkārt palielināsim, ja tas būtu iespējams, e, atkarībā no mūsu fiskālās programmas, tā saukto um, pabalstu atkarīgajiem cilvēkiem, tā kā apgādājumiem. Un um, šobrīd um, um dzimstība pieauga, un tas ir ļoti svarīgi ir jāsamazina nabadzība, nevienlīdzība un jāpalīdz ģimenēm. Ir jādomā, kā to izdarīt. Šis ir īstais laiks, mēs iegūstam vairāk nodokļu ieņēmumu, līdz ar to mēs varam to darīt. Mēs tagad pēc krīzes varam reaģēt ar šīm ļoti svarīgajām politikām, ko uh, gaida arī uh, SVF, Eiropas komisija un Eiropas banka un uh, Pasaules bankas atvainojas. Un tas, ko mēs darīsim, mēs samazināsim nabadzību, mēs zinām, kas mums ir jādara, un valdībai ir ļoti stingra apņemšanās to īstenot. Thank you. I would, oh, yes. I was a... Jā, mani nedaudz mulsināja jūsu jautājums par to, ka, lūk, vai būs kaut kāda samazinājuma summās vai nē. Jūs jau zināt, ka valdība un parlaments 31. janvārī pieņēma likumu par to, kā notiks šī nomaiņa Latvijā. Un tur skaidri un gaiši pateikts, ka, ka viss tā nav, viss tā nav, un kas būs, tā uh, tiks divas nedē, nedē, trīs mēnešus uh, pasta kantoros tiks mainīti, pēc tam sešu mēnešu bankās. Es nezinu, varbūt, ka man jautājumu pārpratāt. Es gribēju centrālas bankas prezidentātam vaicāt, lūk, mēs visi zinām, ka Kipra, ka Kiprai tiks nodrošināta palīdzība, to darīs SVF, Eiropas Savienība, Eirozona, visi kopumā, lai atrisinātu finanšu problēmas Kiprā. Uh, Un tīri metodoloģiski rāgoties ir ārkārtīgi svarīgi, kādā veidā šī krīzes problēma tiks risināta. Vai tiks iesaistīti lielie treš, trešās, trešo valstu ieguldītājiem, jeb netiks iesaistīti. Un Latvija būs taču daļa no eirozonas. Tas nozīmē, ka šis krīzes risinājums viņus skars. Nu, es vismaz ceru, ka visi šajā telpā tam var piekrist. Tāpēc mans jautājums ir tāds, ka, kam jūs dot priekšroku, kādam risinājumam Kipras kontekstā, zinot, ka tas, protams, līdz ar to nesīs līdz izaicinājums arī Latvijai? Šķiet, ka jūs runājat par to, ka viss, šķiet, gribu teikt, ka visi šajā telpā zina pilnīgi visu. Nu tā nu viss nav. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, nenoliedzama, un es pilnīgi noteikti nesmu tas cilvēks, kas tagad var dot padomu vai doties Kipras risinājumu ziņā vienā vai otrā virzienā, ja tīpaši ņemot vērā, ka es nezinu, kāds vienam vai otram risinājumam būtu tālākās sekas un kādas grūtības līdz ar to varētu tālāk rasties. Kipras finanšu sistēmā un nezinu arī detaļās, kādā, kādai situācijai Kipra šobrīd iet cauri. Gribu tikai komentēt, turpin priekšādātāji, ka šie procesi nebūtu nav tik pārskatāmi, nu, protams, diezgan no, loģiski iemeslu dēļ. Nu, viens no panākumiem parlamentu pieņemtajā divu dokumentu pakotnē vismaz ir tas, ka birojas saņem kaut kādu konfidenciālu informāciju par programmas valstīm, bet, nu, mēs, protams, nevaram savukārt tālāk jums visu izklāstīt lai kāds arī nebūtu, pārvies, pāriesim tālāk pie zaļajie, zaļās grupas un Žans Pauls B. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Laipni sveicu jūs, laipni sveicu jūs uh, šeit uz kuģa borta. Latvija liekas uh, izpilda uh, kritērijus juridiskos un arī ekonomiskos, lai iestātos Eirozonā. Un mēs esam ļoti iepriecināti, no visas sirds tiešām priecājamies. Un tajā pašā laikā tomēr vēl uh, vispārējais uh, konteksts pat labam ir tāds, ka esam norāzējušies par pāris punktiem un uzdošu jautājums uh, par trīs aspektiem. Pirmais. Par to jau tika nedaudz runāts. Tas ir skepticisms, tāds vispārējs. Liekas, ka tāds ir jūsu valstī iedzīvotāju vidū, runājot par um, iestāju Eirozonā. Mēs zinām, ka jūs nesat uh, vienīgie, nesat arī vienīgā valsts, kas uh, saskaras ar šo iedzīvotāju skepsi. Ko jūs konkrēti darīsiet, lai uh, mobilizētu un iesaistītu latviešu iedzīvotājs šajā iestājas procesā? Un ja nebūs tādas iestāja, iesaistas, nu tad uh, tikai tehniskie instrumenti diez vai varēs palīdzēt. Un otrs aspekts vēl tāds uh, mūs vairāk uh, rap, uh, rūpes uh, dažos uh, līmeņos uh, banku jomā. Ir ziņas, ka valdība tādu stratēģiju ir ieviesusi, ka uh, tiek. Uh, Nav caurskatām šie risinājumi un uh, ka uh, šī jūsu stratēģija, kādu jūs uh, ieviesīsiet, vai nebūs tā, ka nu, nesāksies uh, naudas atmazgāšana un arī naudas aizplūšana no valsts, uh, runājot arī par jūsu lielo kaimiņu. Kāda ir jūsu uh, fiskālā stratēģija attiecībā uz noguldījumiem arī? Un, uh, vai arī, uh, lai uh, izvairītos no. Uh, lai novērstu to, ka nodokļi netiek uh, nemaksāti. Un bez tam, uh, vai tas nu, nebūtu saistīts ar uh, politiku, uh, kas ir citās jomās, ļoti uh, tādi uh, plaši uh, pasākumi, lai uh, izaugsmi. Uh, nevarētu nodrošināt, lai izaugsme jā, izaugsmē jāturpinās un ceram, ka tāda tā arī būs un kādi būs jūsu soļi, lai uh, šo nodrošinātu. Uh, it's about uh, public. Runājot par sabiedrības viedokli, nav nekāds noslēpums, ka Latvija ir vispār viena no skeptiskākajām tautām par šiem jautājumiem runājot. bet jau šobrīd joprojām turpinās komunikācija par eiro ieviešanu un ar vien pieaugošs atbalsts novērojams. Šobrīd atbalsts ar, eh, tiešām aug un šķiet, ka pēc pāris mēnešiem tas varētu būt 50 pret 52 jautājumu sagādā. Eh, rada interesi situācija Eirozonā kā tādā. Protams, tas ir labi, tāpēc, ka arvien vairāk labās ziņas dzirdāms no Eirozonas, arvien vairāk Eirozonas valstis sāk atgūties un uh, lielākoties Eirozonas valstis dara tieši to pašu, ko dar, darīja Baltijas valsts, iet cauri struktūrālām reformām, ir konsolidācijas centieni un tā tālāk. Un ir jūtami arī rezultāti. Samazinās procentu likmes, situācija uzlabojas lielākajā daļā valstu. Vēl viens jautājums, kas saistīts ar skepsi, ir potenciālā inflācija. Un arī šajā kontekstā esam pavadījuši ļoti daudz laika, esam izvirzījuši virkni argumentus, uh, rādot, kas noticis ar citām valstīm, kas tikko iestājušās Eirozonā un kur inflācija samazinājusies. Un tiešām līdz ļoti zemam līmenim. Nekas labāk nevar mums kalpot šai ziņā, kā mūsu kaimiņu valsts Igaunija. Viņi ir ļoti labi panākuši šo pārēju uz Eiropu un rezultāti ir ļoti labi, un mēs uzskatām, ka, lūk, e, mēs latvieši uzticas Igaunijai, uzticas tās tautai, un tāpēc šis piemērs, šis tuvais pietvinētais piemērs, tas ir kaut kas diezgan lielisks. Turklāt arī Somijas piemērs ir ļoti labs, e, tas, ko Somija īsteno pirms pāris gadiem. Protams, ka latviešiem vienmēr labāk paticis pragmatisms, un tas ir svarīgi, tas tā bija arī toreiz vēlēšanās. Un tad iedomājieties, ja nu mēs izdzīvojam caur šīm vēlēšanām, tad būtu ļoti grūti politiku šobrīd mainīt. Viņi saprot, ka tad tam ir jāiet uz priekšu. Labi, lai ir svarīgi, lai iedzīvotāji saprastu strateģisko mērķi, saprastu, kāpēc mēs to darām. Uh, Domāju, ka šis atbalsts tiešām arī turpinās pieaugt un būs arī tālāk labas ziņas no Eirozonas, kas tam tikai palīdzēs. Es domāju, ka visi šie mērķi ir ļoti labi, politikas ir ļoti labas, kas parādījušās daudzās Eirozonas dalību valstīs. Mums vairs nav laika turpin priekšsādētāji, tāpēc man vienkārši jādod vārds tāl nākamajiem jautājumiem, jautājumu uzdevējumiem. Jūs nevarat, es gribēju teikt deputātiem, jūs nevarat uzdot savu jautājumu 5 minūtes, jo taču ir vajadzīgs laiks arī atbildēm. Mums ir tikai 5 minūtes jautājumam un atbildēji. Un tālāk goja grupas vārdā Kuntis kungs, lūdzu. To, kirjā, proedre. Kirjā. Jā, sirsnīgs paldies, priekšsētājs kundze, ministra kungs un bankas priekšstādākungs, paldies, ka esat ieradušies un atkārtošu zināmā veidā arī jautājums. Es pārstāvu GOE un a, mūsu frakcija arī Latvijas deputāts Rubika kungs, mēs esam informēti. Jautājums, ko gribu jums uzdot, ir novērtējuma jautājums, kā jūs vērtējat dažādas procesus un tad arī. Uh, piebildīšu pāris jautājumu. Piebildīšu, ka esmu no Grieķijas, lai jūs saprastu, nu kā uzdod šo jautājumu. Protams, ka tā ir jūsu izšķiršanās, vai iestājieties Eirozonā vai nē. Un tagad jautājums ir par sabiedrību. Kā jūs risināsiet šīs problēmas? Olī Rēna kungs saka, ka ja iestājas Eirozonā, uh, tad nevienmēr tiek ievērots, eh, ko saka pilsoņi. Tātad kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz sabiedrības viedokli? Un otrais, būšu godīgs attiecībā uh, pret jums. Es domāju, ka tas ir paradoks uh, ekonomisks un sociāls. Brīdī, kad Eirozona ir krīzē, es nezinu, kādas pozitīvas vēstījumus uh, jūs esat saņēmuši, es nezinu, kādi šie pozitīvie vēstījumi ir. Uh, Es gribētu vēlreiz jums ieteikt pārbaudīt manis pašu pārstāvēto tās valsts pieredzi un sagaidu no jums atbildi. Paraugoties uz reālās ekonomikas skaitļiem, bezdarbu, jauniešu bezdarbu, un citiem, kādu attīstību jūs cerat? noteikts iedzīvotāju skaits ir dzīvo zem nabadzības robežas. Jūs teicāt, ka jūs risināsiet šos jautājumus, lai jums veicas. Tiešām uh, gribu jums to novēlēt, bet no Eirozonas situācija pat laban ir tāda, ka uh, darbība nevienmēr ir veiksmīga. Un pēdējais jautājums. 2008. gadā jūs teicāt, jūs jau piedzīvojāt krīzi un vēl nebijāt Eirozonā, bet ko jūs. Uh, Mm. ar to domājat? Ja jūs toreiz būtu bijuši Eirozonā, varbūt eh, jums nebūtu tās problēmas, kādas ir manai valstī, uh, piemēram, saņemot kredītus, vai situācija ir tāda? Kāds ir jūsu vērtējums? Izteikšos pavisam īsi. Šķiet, jūs gribējāt zināt, kāda veida pozitīva vēsti mums ir eh, nododama latviešiem. Un nu, es domāju, ka šajos laikos, kad pastāv tik ļoti liela nestabilitāte un tik daudz negatīvas informācijas, kas plūst uh, un kas saistīta ar daudzām tautsēmniecībām, tad 33% atbalsts un 33% uh, neizlēmība, manuprāt, liecina par ļoti lielu atbalstu Eirozonai, ņemot vērā, ka Latvijas valdība un centrālā banka nav pat vēl sākušas īstu informācijas kampaņu par pārliecināšanu. Mēs tikai esam atbudējuši uz jautājumiem līdz šim. Iedzīvot iedzīvotāji šobrīd pagaidām pamazām sāk saprast, ka Latvija iestāsies Eirozonā, un viņi pamazām kļūst arvien ieinteresētāki svaigā informācijā. Un mēs pilnīgi noteikti esam gatavi to sniegt proaktīvā veidā. Un, kā jau es teicu, līdz vasaras vidum mēs domājam sasniegt vismaz to, ka uh, pāri par pusi atbalsta eiro. Tieši tā, kā tas bija ar iestāju Eiropas Savienībā 2003. gadā. Turklāt ir valstis, kas ir eirozonā un kurās mēs jau vērojam atbalstu eirozonai un kas ļoti labi risina tautsēmniecību, tāpēc atbalsts pieaug. Tālāk, vai, ja mēs jau toreiz būtu bijuši eirozonā, nu tad šeit ir jāsaka divas tādas lietas, par ko jāatminas. Uh, ir atšķirības starp mazu un lielu tautsēmniecību un starp slēgtu un atvērtu tautsēmniecību. Latvija ir maza un atvērta tautsēmniecība, un 2008. un 2009. gadā līdz ar to tikām sodīti par to, ka bijām pilnīgi izolēti ar savu fiksēto valūtas maiņas likmi, un visi mums toreiz bruk, bruka virsū, gaidot, kad mēs sabruksim zem šīs logas. Ja mēs toreiz būtu bijusi uz šī lielā kuģa kopā ar citām mazajām valstīm, kas pievienojās pirms tam, es domāju, ka šī spekulācija, spekulantu uzbrukums, šīs spekulācijas no tirgus puses nebūtu tik ļoti ietekmējušas Latviju. Un Latvija būtu bijusi spējīga daudz labāk risināt šos jautājumus, sakārtot savus fiskālos un finanšu eh, jautājumus. Par to es nebūtu nešaubos nemirkli un līdz ar to mūsu tajos gados paveiktais grūtais darbs būtu bijis daudz vieglāks. Nu, tas, manuprāt, ir tas galvenais elements, kāpēc Latvija arī šobrīd vēlas iestāties Eirozonai, tā lai mums nebūtu vēlreiz jāpakļaujas kaut kādu spekulāciju, varai, kas varētu tikt vērsts pret mazu valūtu. Un, manuprāt, eh, pat šī mazā valūta šobrīd ir jau ļoti labā situācijā. Un tas arī viss, kas man šobrīd sakāms. Paldies, turpin priekšādātāji! Nu, ievērojam pat laiku šai kontekstā. Un tālāk EFD pārstāvis Sampo Teho. Kiitos rouva puhemies ja kiitos. Paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies mūsu Latvijas viesiem. Parlaments nobalsoja par pievienošanos eiro atbilstīgajā laikā. Šķiet, ka bija tikai pavisam neliels vairākums, uz to gribu norādīt. Un atzīmēšu, ka tomēr sabiedrības vairākums izturs ar skepsi. Latvijā par tiesu pievienošanos eiro. Nu, tad kāpēc jūs vēlaties piest, iestāties eirozonā tik steidzīgi? Eiro šobrīd nonāca lielās problēmās. Vai nebūtu prātīgāk mazliet nogaidīt un iestāties Eirozonā vēlāk? Kāpēc vēlaties to darīt tagad, pirms ir atrisināta Eirozonas krīze? Vai ir kāds konkrēts iemesls, kāpēc esat tik steidzīgi? Jā, <coughs> yeah, uh, <laughs> Jā, tas ir tāds jautājums, uz ko ļoti grūti atbildēt. Uh, Nevaram jau zināt, ka tiks atrisināts problēmas Eirozonai. Ja mēs nogaidīsim, tad var nākties gaidīt daudz gadus. Manuprāt, svarīgākais ir tas, ka pagājušā gadā pirm, pirmām kārtām daudzas Eirozonas valsts beidzot pievērs uzmanību ļoti svarīgiem soļiem, lai patiešām reāli īstenotu strateģiskas reformas. Tas, manuprāt, bija tāds pavērsienā mm, brīdis. Tas notika vasarā, rudenī, un kopš tā brīža tirgi arī ir parādījuši reakciju, nāk ar vien labāku signālu no tiem. Mēs, protams, saprotam, ka paies vairāki gadi, līdz, kuros būs vajadzīgi ļoti būtiski, grūti centieni no daudzām Eirozonas valstu puses, bet mēs negribam gaidīt vēl vairāk laika, tērēt, šķērdēt šo laiku, jo mazai atvērta ekonomikai tas nebūtu labākais risinājums. Mēs vēlamies gūt papildus iespējas, turklāt piedaloties Eirozonas lēmumu pieņemšanā, vēlamies kopīgiem spēkiem risināt problēmas, jo tas būtu arī spēcīgs virzītājs spēks mūsu tautsēmniecībai jo tas ir mūsu tautsēmniecībā ļoti svarīgs atbalsta punkts. Tieši risinot izaugsmas, nevienlīdzības apkarošanas, nodarbinātības jautājumus, tas ir ļoti svarīgs elements. Nevēlamies gaidīt uz kaut kādu maģisku brīdi, kad lūk, pēkšņi visas problēmas būs atrisināts, jo tādu brīdi nevaram zināt, ka tāds brīdis pienāks. Vēlamies piedalīties, vēlamies piedalīties arī problēmu risināšanā. Okay, uh... Jā, turpina priekšādātāja. Sampo nevēlas uzdot papildus jautājumus, tad to pāriem pie tautas partijas atkal. Un Krišāns Kariņš uzdos jautājumu, lūdzu. Uh, thank you very much, Chair. Lielas paldies, priekšādātāji. Mēs visi ļoti labi zinām, ka līdz krīzē, kad Latvija piedzīvoja spēcīgu izaugsmi, šīs izaugsmas pamatā lielākoties bija parādi, spekulācijas, nekustamā īpašuma tirgos Un tad, kad viss šis karusels apstājās, tad uzņēmumi un individu vairs parādus un kredītus nevarēja atmaksāt, viss šis kārš un namiņš burtiski sabruka. Vai jūs varētu varbūt uzsvērt, kādas ir atšķirības izaugsmē Latvijā šobrīd, salīdzinot to ar izaugsmu pirms krīzes? Kādas ir šīs pamata atšķirības un kāpēc pašreizējā izaugsme ir ilgspējīga, jūsuprāt? Well, um, that's in, really indeed, uh, the tas patiešām ir taisnība, ko jūs sakāt. Izaugsmu Latvijā 2004. līdz 2007. gadam patiešām balstījās lielākoties uz celtniecību un mazumtirzniecību. Notika ļoti, ļoti plaša kreditēšana un tā tālāk aizņemšanās. Šobrīd, jāsaka, situācija ir pavisam citādāk. Izaugsme ir ļoti plaši balstīta visās nozarēs arī smagajā rozarē, tekstīla nozarē, mašīnu būvē telekomunikāciju nozarē. Un tāpēc mēs domājam, ka tā pilnīgi noteikti ir ilgtspējīga. Redzam arī algu pieaugumu pamazām, un šoreiz te nerunājam par 20 vai 30 procentu algu pieaugumu gadā, kā tas bija tolaik. Nē, šobrīd auga pielūgums apmēram 2-4%, reizēm 5%, bet tam pilnīgi noteikti līdzi nāk arī produktivitāte, ražīgums un izaugsme. Okay. Lieliski turpina priekšsādātāji. Vai varam tālāk virzīties uz priekšu? Jā, ja, lieliski. Nu tad tālāk Werners Langens lūdzu. Jā, film. Jā, paldies pretstatā manam grieķu komunistu kolēģim. Es esmu ļoti priecīgs, ka Latvija gāja šo ceļu, eh, ka tā uh, gadu gaitā guva panākumus un patiesībā Grieķijai vajadzētu ņemt paraugu piemēru no Latvijas un nevis otrādi, ka Grieķija brīdina Latviju neiestāties eiro. Tātad, manuprāt, tā ir ļoti laba situācija un prieks, ka jūs um, to darāt. Un ministru prezidentu mēs pazīstam, jo viņš bija Eiropas parlamenta deputāts. Un es kā Vācijas deputāts esmu ļoti priecīgs, ka mums būs jauna dalībvalsts Eirozonā tādā posmā, kad uh, nav runa par eiro kā valūtas krīzi, bet drīzāk ir runa par nepiemērotu budžetu pārvaldību un nepietiekam konkurētspēju Eiropas Savienības dalība valstīs, un jūs ar šo ilgspējīgu pierādījāt, ka ir ceļš, kā iziet no krīzes. Un neatkarīgi no šiem slavas vārdiem Latvijai man ir trīs jautājumi. Kā enerģijas atkarība ir veidojusies Latvijā? Uh, Eh, pēc tam, kad eh, tika slēgtas kodolelektrostacijas. Kā jūs vērtējat šo situāciju attiecībā uz ilgtspējību? Otrakārt, kā jūs eh, risināt minoritāšu problēmas? Un treškārt, kā banku sektors ir gatavs, sagatavots un attiecībā uz tehnisko pārēju, vai jūs spēsiet to izdarīt līdz 14. gada sākumam. Un par minoritāšu problēmām gribētu vēl uh, pievienot eh, šeit eh, tos bijušos PSRS pilsoņus, kas tagad ir eh, nepilsoņi. Kā tas ilgtermiņā varētu ietekmēt valsti? I will start just uh, about Iesākumā runāšu par enerģijas jautājumiem. Enerģijas jautājums ir ļoti svarīgs ikvienai Baltijas valstī, pilnīgi noteikti. Mēs joprojām esam pārāk atkarīgi no gāzes piegādes no viena piegādātāja Krievijas. Bet arī šajā situ ziņā situācija uzlabojas. Ja skatāmies uz situāciju pirms pāris gadiem, toreiz prognozējam daudz lielāku enerģijas patēriņu un vajadzības pēc tās. Šobrīd esam pārsnieguši ražošanas pieauguma apjoms un izmantojam mazāk enerģiju nekā tika prognozēts. Tas nozīmē, ka arvien lielāka ir energoefektivitāte. Lai kāds arī nebūtu, protams, vajadzētu meklēt šeit visa, visas Baltijas reģiona risinājumus. Protams, varbūt iesaistot arī Poliju un tā tālāk. Mēs gaidam, protams, arī iespēju tālāk attīstīt atjaunīgos resursus šajā kontekstā. Uh, Mēs esam vieni no saraksta augšgalā, tūlīt pēc Zviedrijas to izmantošanas ziņā. Bet, protams, ka galvenais, manuprāt, ir efektīva energoresursu izmantošana. Pateicoties ES fondiem, struktūra fondiem, ko izmantojam, piemēram, lūk, māju apsildīšanas uzlabošanai, lūk, tas ir veids, kā mēs ietaupām enerģiju bet ir svarīgs, svarīgi meklēt visbaltijas risinājumu šai ziņā, un šobrīd esam atvērti dažādiem, dažādām diskusijām, esam gatavi atvērt savu enerģijas tirgu Baltijā, valstīs, un tas drīzāk ir jautājums, kas jārisina sadarbojoties Baltijas valstīm un Skandināvijas valstīm. Un, protams, svarīgs būs arī lēmums par jauno kodolstaciju Lietuvā. Nākamais jautājums, manuprāt, šis mindors, tas nav reāli, tā nav reāla problēma, jo skatāmies, kā tiek viss šī nācija, kādā, no kādām daļām tā sastāv, tad šeit jāsaka, nepastāv nekādas īpašas spriedzes vai negatīvas attīstības. Protams, ir zināmas spekulācijas, kas tiek paustas šad un tā, tad dažas lielās valsts vairs ietekmē situāciju Latvijā, bet visādi citādi salīdzinot ar daudziem citiem reģioniem Eiropā, manuprāt, Latvijā situācija ļoti pozitīvi attīstās. Runājot par banku sektoru, turpina Rīmšavits kungs. 75% eh, no banku piedara ārvalstīm, lielākoties Skandināvijas bankām. Bankām ir ļoti stabili. Eh, stabila situācija, bijusi stabila situācija visas krīzes laikā, tās ir rekapitalizējušas bankas, un šobrīd banku sektors kopumā ir apmēram, veido apmēram 15%. Un regulātoram ir individuāla pieeja tām bankām, kas ir riskantāka, ir izrādījusi risku iepriekšējās, eh, iepriekšējā laikā, kur, piemēram, nerezidentu depozīti un tā tālāk, tur ir 18-19% prasība. Bankas ir turklāt darbojušās ar peļņu, tās ir bijušas ļoti likvīdas. Un tāpēc domāju, ka bankas ir gatavas šai pārējai uz eiro. Un ja saņemsim uzaicinājumu pievienoties Eirozonai, tad pilnīgi noteikti uzsāksim strauji diskusijas par konkrētākiem jautājumiem un to, kā var norisināties tīri tehniski šī pāreja uz jauno valūtu. Paldies, turpin priekšādātāji. Turpinam tālāk eh, S&D grupas vārdu mm, pārstāvis Alīs Pēda. Aitē. Jā. E... Priekšādātāji. Nu, pirmām kārtām arī es vēlos apsveikt savus kaimiņus latviešus. Liels paldies par paveikto darbu! Es biju Igaunijas finanšu ministrs savulaik 2008. gadā un ļoti labi zinu, kādus lēmumus jums nācās pieņemt, un es ārkārtīgi grūti bija šie lēmumi. Vai mēs varētu veselu grāmatu sarakstīt par to, kā tikt galā ar skepsi? Uh, ar ko sastapāmies to brīdi, bet mēs visiem parādījām, ka ir iespējams izkļūt no krīzes arī citā veidā. Manuprāt, tā bija mācība, ko vajadzētu gūt vi pilnīgi visiem. Un tāpēc tiešām apsveicu jūs, godātie kaimiņi, un paldies, ka esat ieradušies arī šeit. Daudz no manis, eh, maniem jautājumiem jau tika atbildēti. Nu, tad varbūt ļaujiet man tikai atsaukties pēc kaut kā, ka, pie kā jūs jau pieskārāties. Ļoti daudz ticis runāts par to depozītu apjomu, ko jūs, kas jūsu bankās ir nerezidentiem. Un šeit tas apjoms ir pieaudzis. Esam dzirdējuši, ka, piemēram, Lūk, Kipras eh, pilsoņiem esot daudz noguldījumu Latvijā. Ko Latvijas centrālā banka ir darījusi, lai mazinātu riskus šai ziņā? I think, uh... Es domāju, ka pagājušajā nedēļā kopā ar uzraugu iestādi sagat... Mm, nonācām pie atbildes. Centāmies izskaust visus tos mītus, kas pastāv eh, par Latvijas banku sistēmu, ka tā lūk piesaist nerezidentu noguldījums. Tas nav tāds biznesa modelis, kas vajadzīgs Latvijai, lūk, dzīvot no nerezidentu depozītiem. Nē. Esam pietuvināti šīm eh, valstīm uz austrumiem. Un tāpēc eh, vienmēr šis apjoms ir bijis 40-50%. Krīzes laikā tas samazinājās, un tagad, kad, lūk, eh, atkal laika uzlabojas, šis līmenis ir atgriezies pie 48%. Gribu teikt, lūko. Ja runājam par salīdzinājumiem, un tad tas, manuprāt, ir svarīgi, Svarīgi atcerēties, ka mūsu banku sistēmas apjoms salīdzinoši ar IKP ir 130%. Savukārt citās Eiropas valstīs vidē šis rādītājs ir 362%, Kiprā, piemēram, pat 750%. Nu, tas nozīmē, ka šī, šī daļa ir ļoti neliela no kopējā apjoma kopējā Kipras rezidentu ieguldījumu summa Latvijā ir apmēram varbūt 6, 600 miljoni. Nu, tas jums dod priekšstatu par tiem skaitļiem, par ko runājam. Nesen pārliecinājām, nesen noskaidrojām, vai ir bijis kaut kā tāda pastiprināta plū, līdzekļu plūsma no Kipras uz Latviju. Nu, nē, tā tas nav gan. Un tāpēc var jums apliecināt, ka Latvija nekad tiešām nav centusies veidot tādu biznesa modeli, kas piesaistītu nerezidentu depozitāts un tad no tā iztikt kaut kādā veidā. Latvija turklāt arī ļoti tikus atspoguļota nesenajā manīvola ziņojumā, kas tika sagatavots pagājušā vasarā. Un šis ziņojums uh, ir nosūtīts arī attiecīgiem deputā, eh, deputātiem, lai jūs varētu iepazīties, ciešāk iepazīties ar situāciju Latvijā. Latvija ir izpildījusi visas rekomendācijas un nav to valstu sarakstā, kas neizpildītu kritērijus. Okay, uh, now for the... Labi, un tālāk tautas pārtīja, kas Mičels lūdzu. Paldies priekšādātā. Paldies apmeklētājiem. Nu, kad klausos šo stāstu par Latviju, tad, protams, eh, eh, nu, rodas tāds jautājums, tas praksē darbojas, bet vai tas darbojas arī teorijā? Nu, tā, tā jāveicā, bet tiešām apsveic Latviju. Es domāju, ka šeit ļoti daudz jau tik teikts, nepietiekam daudz tik teikts par to, cik daudz jūs esat sasnieguši, un es domāju, ka tas ir jāsaka, tas ir apbrīnojumi, ko esat panākuši, un ka manāts ne tikai vadības līmenis, bet ko arī iedzīvotāji Latvijā ir panākuši. Uh, Un tas ir jāņem vērā. Mēs visi zinām, cik ļoti grūti tas ir bijis. Es piekrītu arī tiem komentāriem, ka tieši tāpat kā īri, eh, Latvija arī pat iekšē meklē daudz risinājumus un negaida tikai no lielākajām dalībvalstīm kaut kāds risinājums, kas būtu piemērots viņu modelim. Mums gal galā ir jādod savus ieguldījumus arī tālāk risinājumu meklēšanā, tāpēc mums piekrīt divi jautājumi, ņemot vairāk Eiropu. Kigaunija jau ir iestājusies Eirozonā Lietuvai šķiet tas neizdevās tāda ir mazliet, mazliet eh, palaid garām šo iespēju. Ja Latvija neiestātos, vai jums nešķiet, ka jūs arī nokavētu vienkārši šo, šo vilcienu, kas nāks eh, līdz ar ekonomikas atjaunošanos? Kā tad tas tiks izskaidots latviešiem, ja tas tā nenotiks? Otrām kārtām eh, šis jautājums par centrālās bankas neatkarību Un mandātu es zinu, ka tas ar likumu tik manīts, vai šo likumu var manīt atkal, atkārtot, ja tas tomēr ir ierakstīts akmenī, jo manā valstī, piemēram, šī neatkarība ir pilnīgi neapšaubām, to nesatricinām, vai to var teikt arī par Latvijas centrālās bankas vadību. Paldies, paldies par šiem ļoti eh, svarīgajiem jautājumiem. Nu, es gribētu teikt, ka nevienam šeit telpā nevajadzētu bažīties par to, ka centrālā banka Latvijā varētu būt, eh, nevarētu, varētu būt eh, citādāk nekā neatkarīga. Saskaņā ar visiem pētījumiem, kas veikts, Latvijas centrālā banka ir viena no neatkarīgākajām centrālajām bankām līdz ar ECB vienā līmenī. Un šīs pārmaiņas, kas nesen tika radītas, tikai vēl tālāk harmonizēja šos formulējumus kas iekļauta EC, e ECB statūtos, un tāpēc nekādā veidā netiek apdraudāta Eiropas, eh, Latvijas centrālās bankas neatkarība šeit, nē. Jū, par otru jūsu jautājumu runājot, tieši tā kā jau ministrs teica, mēs nebūtu nevēlamies sasteigt šo iestāšanos Eirozonā, nē, neesam izmisīgi. Uh, Tas nav tāds izmērīgs solis. Nē, tā ir normāla procedūra, ko Latvija vēlas īstenot, un tā to aizsāka jau 2005. gadā. Tā jau toreiz teica, lūk, ka Latvija vēlas iestāties Eirozonā. Un saskaņā ar statūtiem tas tieši tā arī um, turpinājies līgumā tiek teikts, ka tajā brīdī, kad valsts ir gatava, tai ir jāpievienojas Eiropas monetārai savienībai. Un tas ir tieši tas, ko arī darām šobrīd. Tieši tā kā ministrs jau skaidroja, mums nav kaut kāda konkrēta izmisīga iemesla, kāpēc vēlamies to darīt tieši tāpēc. Tagad, bet nevēlamies arī nogaidīt, šķērdēt laiku, mēs labāk būs, esam iekšā Eiropas Savienībā, palīdzam meklēt risinājumus un kopīgiem spēkiem ceļam Eiropu. Paldies, turpina priekšsādātāja. Jā, tas šķiet uh, eh, Kutaškungs no S&D grupas. Paldies priekšsādātājiem. Pirmām kārtām gribēju apsveikt, tieši tāpat kā pārējie kolēģi teica, apsveicu Latviju ar to šo lēmumu iestāties Eiropas monetārajā savienībā. Un lai arī vēl ir zināmas problēmas, kas jāatrisinās, un pilnīgi pārliecināts, ka Latvija tās varēs atbalstīt, un tā, viņa tā būs nākamā Baltijas valsts, kas veiksmīgi iestāsies Eirozonā. Esmu pats no Rumānijas, un jāsaka, mēs esam uz tā pašas staciņas, uz kā jūs, lai gan varbūt esam šī ceļa vairāk sākuma daļā. Tāpēc mani ārkārtīgi interesē jūsu pieredze, man interesē tas, kā jūs risināt šos jautājumus, kā veicat savu darbu. Un mans jautājums saistīts ar to, kas tad būs jūsu galvenā rekomendācija ieteikums tām valstīm, kas seko jums un iet pa šo ceļu uz Eiropas Monetāro Savienību? Ko jūs ieteiktu viņiem darīt labāk, citādāk, ja jums būtu iespēja šo ceļu iet vēlreiz? Jo man jāsaka, Mēs Rumānijā, protams, sastopamies ar tādu pašu skepsi, kā jūs sakat no iedzīvotāja puses attiecībā uz iestāju Eirozonā. Uh, Nu, nevar būt tāpēc, ka pastāv problēmas Eirozonā kā tādā. Bet tātad kādi būtu jūsu ieteikumi valstī, kas iet jūsu pēdās? Our... Nu, šķiet, mūsu premjers jau sarakstīs gandrīz grāmatu par visu šo Latvijas lietu. ir tajā brīdī, kad sastopamies ar tik dramatiskām problēmām, kā šobrīd, tad ļoti svarīgi fokusēt uzmanību visas valsts mērogā. Un es domāju, tie paši labākie vārdi šajā gadījumā ir atbildības uzņemšanās par dažādiem procesiem un drosmīgi lēmumi. Ja esat nonākuši grūtībās, tad ļoti fokusēti, koncentrēti jādomā par to, kā izkļūt no šīm problēmām un darīt to ar spēku un apņēmību. Mēs to sapratām ne tikai Latvijā, bet visās Baltijas valstīs, ka mazai nācijai ir jābūt efektīvai dažādos veidos. Kā es teicu, galvenais, manuprāt, atslēgvalsts šeit ir struktūrālās reformas. Mums ir turklāt jāmaina šis cikls, ir jābūt citādākiem. Ir jāspēj arī komunikāciju uzlabot ar iedzīvotājiem. Komunikācija ir ļoti liela nozīme. Valdība un sabiedrība. Uh, dažādu veidu viedokļu veidotājiem ir jāturas kopā, tā lai sabiedrība varētu saprast šo kopējo domu. Svarīgs ir sociālais dialogs, nenoliedzam ļoti svarīgi, lai iesaistītos arī arotbiedrības, lai tās saprast, ka lūk, tikai kopīgiem spēkiem varam kaut ko panākt. Struktūra reformas arī ir svarīgas. Šobrīd mēs pētam, piemēram, arī pieredzi visā pasaulē. Skatāmies ne tikai uz Eiropas valstīm, bet arī citur. Uh, jo Eiropas Savienība, kā mēs zinām, šobrīd zaudē konkurētspēju, un tāpēc ir vajadzīgs arī citas iespējas, citi piemēri. Un tādā veidā tālāk var arī pārliecināt sabiedrību, panākt, ka viņi ir jūsu pusē. Krīzes laikā, jāsaka, tas ir pat vieglāk gandrīz labāk nekā ir laba stabila izaugsme, un tad problēmas tiek pārliktas tikai uz vēlāku laiku. Uh, Mēs saņemam šo palīdzības programmu un eh, tāpat saņemam arī ļoti dažādus padomus gan no Pasaules bankas, gan no komisijas SVF pieredze no viņu puses arī bija ļoti dažāda. Un tad mēs visu to apkopojām vienā. Un tāpēc mans ieteikums ir skatīties nākotnē un skat, pieņemt lēmumus jau tagad. Jābūt arī elastīgiem. Baltijas iedzīvotāji ir spējuši šādu elastību izrādīt. Es domāju, ka tas varētu būt ļoti labi, ja šī elastība arī tiktu uzlabota visā Eiropā. Un elastība izpaustos tā, ka tiktu saprast, ka ir arī citi risinājumi. Nu, vēl tikai nedaudz piemetināšu, saka centrālās bankas prezidents, nepazaudējiet galvu un neticiet visiem, kas vinnē balvas un saka, lūk, tā vai cita valsts tagad grims pēc trim vai sešiem mēnešiem ir ar katru brīdi pieejama ar vienu citu domu gājienu un metodoloģijas, kas var mainīt situāciju. Like uh... Šķiet, ka mums patīk tas komentārs. Tālāk tautas partija. Korin Vertman Kola. Thank you very much. Uh, Lielas paldies, um, ministra kungs, prezidenta kungs. Uh, kopā ar ļoti daudziem kolēģiem, kas jau to teica, arī gribētu pievienoties viņu apsveikumu vārdiem par to, ko jūs esat sasnieguši arī Latvijas iedzīvotājiem. Atzīstam, protams, ka situācija vēl nav ļoti vienkārši daudziem cilvēkiem jūsu valstī, bet kas ir tiešām uh, apsveicams, ir tas, ka jūs esat sasnieguši uh, ilgspējīgas izaugsmes ceļu, varbūt uh, nav tik izšķirīgi svarīgi jūsu budžeta vai uh, parādu skaitļi, bet tas, ka jūs uzstājāt, ka jāveic izaugsmu veicinošas reformas, kas bieži vien nav vienkārši, jo ir ļoti dažādas intereses uh, valstī, ar kurām jācīnās, bet uh, jūs to darījāt ne tikai kā valdība, bet veidojāt arī sociālu dialogu, un tas tiešām bijis izšķirīgs veiksmes faktors un jums to izdevās uh, izdarīt, un uh, līdzīgi arī īrijā tas ir atmaksājies. Un tas ir tiešām ļoti svarīgi, lai panāktu pozitīvu rezultātu un atbalstu jūs politikai. Jautājums. Gribētu uh, runāt par banku sektoru un to, kā banku sektors darbojas. Pagājušajā nedēļā prezidents Dragī no Eiropas centrālās bankas bija šajā komitejā, komitejas sanāksmē, un viņš teica, ka liela problēma ir tā, ka nauda joprojām neatrod uh, ceļu uz reālo ekonomiku. Tātad nav šī likviditāte, kas pāriet uz reālo ekonomiku. Jūs vēl neesat Eirozonā, bet kas mani interesētu, jūs runājāt par jūsu banku sektora peļņu un likviditāti, bet vai šī nauda nonāk arī līdz uzņēmumiem, līdz reālajai ekonomikai jūsu valstī? Un vai jūs saņemat atbalstu no Eiropas investīciju bankas vai citām institūcijām pietiekamā mērā, lai pārvarētu problēmas šajā jomā? Esmu ļoti priecīgs, ka jūs uzdevāt šo jautājumu, jo šis jautājums tiešām ir izšķirīgi svarīgs Eiropas debatēs, debatējot par Eiropas banku sistēmas situāciju, jo, manuprāt, liela daļa likviditātes tiešām vēl nesasniedz reālo ekonomiku, jo nav bijis pietiekam daudz struktūrālo reformu un ir fiskālās problēmas jo uzņēmumu sektors un uh, banku sektors vēl nogaida, vai uh, šis būs tas ceļš, kur tiks uh, samazināt izdevumi vai palielināt nodokļi. Un, ja tiks palielināta nodokļi, tad kāpēc man kā bankai vajadzētu aizdot šim uzņēmumam, ja rīt šis uzņēmums vairs nebūs rentabls un bankrotēs? Uh, Tātad pirms eh, fiskālie jautājumi netiks eh, sakārtoti un eh, tirgi nenoticēs, ka tagad tiešām ir tāda situācija un tā būs, tad bankas neaizdos reālajai ekonomikai. Runājot par Latviju, mēs sākam tagad konstatēt, ka tagad notiek pārmaiņas domāšanā mēs konstatējam, ka mājasēmniecībām aizdevumi joprojām stagnē un pat varbūt samazinās, jo joprojām tiek samazināts aizņēmuma apņoms no šiem ļoti uh, dziļiem krīzes laikiem, bet uzņēmu sektors sāk atgūties un uh, kredīti atkal sāk tiek, tiek izsniegti. Vai jūs gribētu vēl pārjautāt? Šī otrā jautājuma daļa par Eiropas investīciju bankas atbalstu, uh, kur tas ir nepieciešams, vai jūsu gadījumā tas uh, labi darbojas, vai varbūt tas ir citas institūcijas, kas jums uh, sniedz palīdzību, lai tiktu sniegt kredīti? Jā, EIB un Eiropas struktūra fondu līdzekļi ir ļoti svarīga daļa no finanšu sistēmas, un tas iet roku rokā ar ekonomikas uh, situāciju. Tas ir ļoti svarīgi, vai banka ir gatava dot finansējumu, uh, pirmo iemaksu, un tad uh, šī nauda ļoti daudz vieglāk nokļūst reālajā ekonomikā. Lielas paldies, un pēdējais jautājums. To uzdos Valfs Klīns no Alde. Jā, paldies. Jautājums centrālās bankas direktoram. Uh, prezidentam un uh, finanšu ministram, ko jūs pēc uh, eirozonas iestājas domātu par uh, parādu uh, kopīgošanu? Jūs esat par vai pret eirobligācijām? Un finanšu ministra kungs, vai jūs pēc iestājas arī ieviesiesiet finanšu transakciju nodokļi, kā to nolēma 12 valstis? Un otrkārt, vai komisija jūs ir ielūgusi uh, Eh, dalīties savā pieredzē ar perifērijām valstīm. Mēs zinām, ka komisija ir nosūtījusi ekspertu grupu uz Grieķiju. Varbūt būtu saprātīgi, ja jūs tādu svarīgu lomu ieņemt šajā ekspertu grupā. Paldies! Yes, uh, Jā, Latvija ir uh, gatava Um, pievienoties šai grupai, uh, kas uh, izskata iespējas ieviest uh, finanšu transakciju nodokli, jeb FTT, un tas ir ļoti svarīgs jautājums. Eiropai tiešām vajadzētu domāt, kā nezaudēt atkal konkurētspēju globālā mērogā šī instrumenta dēļ. Mēs esam gatavi piedalīties. Mēs krīzes laikā uh, uh, ieviesām finanšu nodevu um, Latvijā un pēc tam to divkāršojam. Tātad mums jau ir sava veida nodeva uh, šajā tirgū, mūsu tirgū. Ja Latvija ieviesīs FTT, tad būs arī jādomā, ko darīt ar šo finanšu nodevu, lai nezaudētu mūsu banku sektoru konkurētspēju salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm, bet tiešām gatava uh, Latvija ir šo jautājumu apspriest, un mēs saprotam, ka tas ir ļoti svarīgs instruments, ja tas būs pietiekami labi pārvaldīts. To gribētu piebilst. Es domāju, ka jautājums par eiro obligācijām jau uz to ir sniegta atbilde. Visi, kas uh, strādā pie ekonomikas jautājumiem, skaidri saprot, ka eiro obligācijas būtu savu veidu subsīdiju instruments un tad jebkurš varētu vienkārši aprēķināt, cik daudz naudas eiro obligāciju gadījumā um, valstīm būs jāmaksā, un um, es domāju, ka eiro obligācijas uh, mazinātu valstu motivāciju sakārtot savus fiskālos jautājumus. Un tas ilgtermiņā būtu kaitīgi fiskālajai situācijai un tā stabilitātei. There was, yeah. there is one, one point still open. Vēl viens jautājums vēl nav atbildēts. Vai komisija ir uzaicinājusi Latviju palīdzēt šīm perifērijām valstīm, lai sniegtu padomus tām, vai jūs esat aicināti piedalīties, doties uz Grieķiju vai Portugālu un dalīties savā pieredzē? Ja ir bijuši cilvēki, kas jau ir iesaistīti komisijas komandā, kas tagad darbojas Atēnās, jā. Okay, thank you very much. Labi, paldies. Līdz ar to varam noslēgt šo viedokļu apmaiņu ar mūsu viesiem no Latvijas. Liels paldies visiem! Tagad pāriesim pie paziņojumiem un balsojumiem. Būt būs eh, pāris minūšu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

You need to... Okay. Un tā tad? Right, the bad news. Nu, tās sliktās ziņas ir tādas, ka, nu, man jāiet cauri priekšādātājs paziņojumiem vēl. Bet, nu, pirmām kārtām tad par AIFMD otro līmeni. Tātad AIFMD otrais līmenis termiņš, ko noteica sekretariāts, līdz kuram ekon deputāti var nāk, tad izteikt iebildumus, ir iztecējis. Mums bija jāiesniedz komentāri līdz 31. janvārim, neviens no deputātiem to nedarīja, un tāpēc saskaņā Eiropas parlamenta reglamentu joprojām var iesniegt Uh, iebildumu, bet tas tomēr nav ticis iesniegt, un šeit arī neviens to nevēlas darīt. Un ja tālāk nebūs nekāda veida reakcijas, tad parlamenti iespējas iebilst iztakt 19. martā. Um, trialogu, kas turpinās par hipotekām, notika trešais trialogs 20. februārī. Jauni noteikumi, ko ievieš tautas partija, par īpašumu novērtēšanu aizdevumu ārvalstu valūtās un īpašumu atgūšanu. Tur tik gūts, gūti panākumi vairākās lietās, tālāk trialogu paredzēts 6. martā un 19. martā. Berner, jūs man te mājat, vai jūs vēlaties runāt par šo jautājumu? Jā, dele... Jā delegēt, deleģētie akti komisija mums apsolīja ka nākamo deleģēto aktu par imīru uh, iesniegs līdz uh, janvāra beigām, un tagad ir februāra beigas, un tas joprojām nav iesniegts. Un tā kā mēs pagājušajā Strasbūrā tik uh, akli, aktīvi uh, debatējām, tad es iet, uh, ieteiktu priekšsādātājai aizsūtīt draudu vēstuli komisijai. Okay, we, we... Labi, ņemsim to vērā. Atgriežoties pie trilogiem kapitāla prasība direktīva un regu, regulas politiskais trialogs 19. februārī bija. Diskustēja par atsvaigāko informāciju tehniskajās darba grupās, tādiem jautājumiem kā piesardzības filtra definīcijas un tā tālāk. Īrijas prezidentūrai bija jānāk atpakaļ un jāsniedz informācija par jautājumiem, ko padomu uzskata par maināmiem ar kompromisu tekstu, tātad gaidījām Šie jautājumi, ko viņi vēlas atsākt no jauna, ir atlīdzība, makropiesardzības e, principi, attiec, attiecības ar sistemiski svarīgām finanšu iestādēm un EIB e, eh, vidutāja loma. Tiek runāts par to, ka ir vajadzīgs rast vēl risinājums arī konkrēto valstu ziņojumos par nodokļiem, eh, ieņēmumiem, subsīdijām, iestādēm atsevišķās valstīs. Uh, Parlamenta saruna komanda cer, ka šie pēdējie neatrisinātie jautājumi tiks nokārtot nākamajā politiskajā trialogā 27. februārī, tas ir rīt. Un pat ja tas tā nenotiks, tad tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka desmit mēneši pēc sarunām un trim prezidentūrām ir pienācis beidzot laiks virzīties uz priekšu un nodot dokumentu balsošanai plenārsēdē. sēdē. Par vienotu uzraudzības mehānismu runājot, septītais trialogs norisinājās 23. februārī. Sanāksme tika veltīta padziļinātām diskusijām par EIB un tika gūts arī progress par virkniem pantu. Nākamais trialogs paredzēts 28. februārī, šķiet tas šodien, šo pēcpusdienu, un tiek plānots risināt neatrisinātos politiskos jautājumus arī attiecībā uz ECB regulējumu vēl vairāk jauna noteikuma, ar vien jaunas lietas, kas, par ko man jūs jāinformē. 14. janvārī sanāksmē tikās koordinātori vienojās par šādiem jaunu procedūru izveidojumiem FTT piešķirt sociālistu demokrātu grupai, tad paplašinātās sadarbības mehānismus, horizontālās valsts palīdzības regula par sabiedrisko transportu pakalpojumu uz ceļa un dzelzceļa tautas partijai ziņojums. Uh, detalizēti noteikumi par 19. 93. panta piemērošanu tautas pārtijas, Eiropas Savienības programma par finanšu pārskatiem un revīziju tautas pārtija eh, nebanku finanšu institūciju glābšana ECR grupai, Eiropas centrālās bankas igadējais ziņojums 12. gadam S&D grupa, igadējais konkurences ziņojums 2012. gadā ALDE, Eiropas investīciju bankas atzinums S&D grupa, 2014. gada budžeta atzinums zaļie, dzimuma līdztiesība neizpildvars atzinums ALDE, 5. februārī jāpie, tika pieņemts uh, Latvijas, e, Latvijas iesnāšās Eiro tautas partija. Deleģētie akti un tam līdzīgi atzinums, to sagatavos jūs priekšsādātāja. Par to vienojos visi, jo šķiet, ka es visvairāk esmu šajos jautājumos iesaistīta. Un tagad virsīsimies tālāk, pārējiem pie balsošanas. Atradīšu īsto lapu. Okay, and the first vote is the... Pirmais balsojums ir piektais darba kārtības punkts. Sekretariātam šeit mazliet jāpār, jāpārkārto lapas tā, lai ir tāda atbilstīga eh, kontrola kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma PVO e un piemērošana voucheriem jeb kuponiem. Right, I'm just counting the ALDI members, so I don't. Tikai gaidu, lai saskaitītu ALDI grupas locekļus, lai man pašai nav jābalso. Tātad pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 21. par, pret, atturs, noraidīts. B kompromiss par, pret pret atturs pieņemts. C kompromiss par pret atturs pieņemts. Apsvērums numur viens, devītais grozījums par pret atturs pieņemts. D kompromiss par pret atturs pieņemts. Varbūt varam blokā balsot par visiem apsvērumiem.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 pret atturs noraidīts. Balsosim elektroniski tālāk. Vai varam balsot par tekstu grozītā versijā? Vai esat visi ieslēguši savus balsošanas ierīces? Open the vote. Yeah. Sākam balsot, sākam balsot. Iestāsies neliela panika šķiet. Vēl vienam jānobalso. Beidzam balsot. Nu, lūk, 40 par, viens atturējās. Nu, tad vēlreiz par likumdošanas rezolūciju, lūdzu. Four more buttons to be. Vēl četriem jānospiež poga. Paldies. 43 par. Vienprātīgi. Neviens nebija par, pret. Neviens neaturējās. Lieliski. Apsveicam referentu. Okay. Right, uh, we've completed our, our shuffle. Līdz ar to dokumentu lūk atkal ir sakārtot salikt kārtībā. Vai ir problēma? Gribēju tikai jums vajadzētu priekšādātāji. Vai nebija viena balss? vai jūs varētu pievienot arī manu balsu iepriekšējiem balsojumiem, jo mani balsošanas iekārta pirmajā balsojumā nestrādāja. Par rezolūciju es nobalsoju, bet pirms tam tātad par tekstu grozītā versijā es nevaru. Tātad 44. Labi. Right, we will. We will. Labi, grozīsim, grozīsim, tātad 44 pār. What? What? For the first vote. Oh, oh, for the first. Ak, pirmajā balsojumā, pirmajā balsojumā. Labi, mēs atbilstīgi to mm, koriģēsim. Tātad pārējiem tālāk pie atbilstīgi droši un noturīgi pensiju programmas. Šeit ir arī mutisks grozījums, to iesniedz referents. Par, pret, atturs, pieņems. Tātad pirmais grozījums atkrīt. Pārējiem pie pirmā punkta par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs noraidīts. Pārbaudīsim varbūt elektronisku. Otrā daļa – otrajam grozījumam. Oh, we've got, now we've got one too many. E- Viens par daudz balsojas no tautas partijas. I need an EPP to unplug. Nepieciešams vienam tautas partijas pārstāvam izņemt savu kārtiņu beidzam balsot. 18 par 24 pret noraidīts. Trešais par pret atturs pieņemts. A kompromiss par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums 2A punktā. Ak, tā ir daļa no kompromisa. Labi, par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs pieņemts. Vienpadsmitais par pret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 pieņemts, 18. par pret atturs pieņemts, 19. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 19. Šķiet nedaudz neskaidrs balsu sadalījums. Viss nobalsojuši beidzam balsīt, jā, noraidīts 19 par, 24 pret, 20 par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt arī 20 elektroniski? Vai visi nobalsojuši? Vēl diviem jānospiež. 24 pret 16 nekāda starpība īsti nav pieņemts viens par daudz no tautas partijas, B kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 24. par, pret, atturs pieņemts, 25. par, pret, atturs noraidīts, 26. par, pret, atturs pieņemts, 27. par, pret, atturs pieņemts, 28. par, pret atturs pieņemts, 29. par pret atturs pieņemts, 30. par pret atturs pieņemts, 31. par pret atturs pieņemts, 32. par pret atturs pieņemts, 33. par pret atturs pieņemts, mutiskais grozījums no referenta puses par otro nosaukumu par pret atturs pieņemts. 37. punkts, sākotnējais teksts par, pret, atturs pieņemts, 35. par, pret, atturs pieņemts, C kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 39. par, pret, atturs pieņemts, D kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 43. par,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 Paragraph 10, compromise E in two parts. E, kompromiss divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 50. par, pret, atturs, pieņemts, 51. par, pret, atturs, pieņemts. F kompromiss ar mutisko grozījumu no Olu Ludvigsen. Balsēm par mutisko grozījumu. Pieņemam to, ja? Labi, tad ar mutisko grozījumu par. Labi, tad vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Vai atbalstam mutisko grozījumu par? Pret? Atturs? Pieņemts. Tātad pieņemam šo grozījumu un tagad par F kompromisu, nu, bet varbūt, lai novērstu kādas šaubas par visu F kompromisu kopumā ar mūsu grozījumu par pret atturs pieņemts. Tālāk G, G kompromiss par pret atturs pieņemts. H kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par pret pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, 69. par pret atturs pieņemts, I kompromiss par pret atturs pieņemts, 77. par pret atturs pieņemts, J kompromiss par pret atturs pieņemts, 12. atkrīt, 84. par, pret, atturs pieņemts, kā kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Mutiskais grozījums no referenta puses par 17. punktu par pret atturs pieņemts, 91. par nē, 91. atkrīt. L kompromiss par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 94. grozījums. There's a check on 94 plus 1 from Pavanche plus viena balss no pervanšas puses. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 25, 26 pār 19 pret pieņemts, kā jau teicu. Mutiskais grozījums, referenta grozījums 19. punktā par pret atturs pieņemts. 95. atkrīt līdz ar to. 96. par pret atturs pieņemts. 97. par pret atturs pieņems, 98. par pret atturs pieņems, M kompromiss par pret atturs pieņems, kompromiss N par pret atturs pieņems, 105. par pret atturs pieņems, mutiskais grozījums, to iesniedz Tomas Mans 21. punktam. Vai esam par? Pret? Atturs pieņemts. 108 līdz ar to atkrīt. O kompromiss par pret atturs pieņemts. Tālāk referenta mutiskais grozījums par trešo sadaļu par pret atturs pieņemts. Līdz ar to pārējiem pie 23. punkta sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 24. par pret atturs pieņemts. Kompromiss P par pret atturs pieņemts. Mutiskais grozījums 28. punktā par pret atturs pieņemts. Līdz ar to pāriem pie 106, 27. punkta, 116. par pret atturs noraidīts, līdz ar to 127. punkta sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts. 28. sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 117. par pret atturs šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. 117. grozījums. Plus viens no pērvanšas puses. Viens par daudz no tautas partijas. On too many EPP. Thank you. Paldies. Beidzam balsot. 21 par 23 pret, no, pat ar Beranšas balsi. Beranšas, Beranšas, Beres balss noraidīts 22 par 23 pret. Līdz ar to sākotnējais teksts par pret atturs pieņems. 118. par pret atturs pieņems. 119. par pret atturs noraidīts, sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts, 120. par pret atturs pieņemts, 121. par pret atturs noraidīts, 122. par to nav jābalso, tas ir valodniecisks, tātad tad sākotnējs teksts par pret atturs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 Pārbaudīsim elektroniski 127. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 26 par, 19 pret. Mutiskais referenta grozījums 34. punktam par, pret, atturs pieņemts. 100. Līdz ar to 35. punkts R kompromis par, pret, atturs pieņemts. 36. par pret atturs pieņems, 131. par pret atturs noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts, 132. par pret atturs noraidīts, sākotnējais 38. punkts par pret atturs pieņemts, 133. par pret atturs pieņemts, 134. par pret pret atturs pieņemts, 135. par pret atturs pieņemts. Balsosim par tekstu grozītā versija, darīsim to elektroniski, sākam balsot. Tātad balss no pērvanšas vēl pie plusiņiem pieskaitām. Vēl diviem jānobalso. Vēl vienam. Beidzam balsot. 42 par 1 pret. Un nav nevien, neviens neturs. Apsveicam referentu. Tagad pāriesim pie 7, 8 un 9 punkta. Vispirms tas ir eh, budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas banku iestādai, kas ir Werner Lagen ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par. Uh, um, no. Nē. Atbildes jautājumu no zāles. Trīs par, pret, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais pāns par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Divpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Trīspadsmitais ir atsaukts, ceturtais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas pieņemts. Piektais divās daļās. Pirmā daļa Ah, jā, jo 11. ir pieņemts, tad pirmā daļa atkrīt, tad otrā daļa 5. grozījumā. Par to tikai jābalso par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas. Oh, sorry, that's... Nē, es atvainojos, tas atkrīt, par to nav jābalso. Un 15. arī. Tagad teksts ar grozījumiem. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Vai jūs gribējāt izteikties pirms balsojuma? Nē, viens par daudz no tautas partijas. Es zinu, ka jūs gribat balsot par Werneru. Un tagad beidzam balsot. Beidzam balsot. 42 balsojuši. Tātad 42 par uh, ar Pērvānšu un Werners grib izteikties. Ā, nē, viņš negrib izteikties. Right, we move to the next. Tad pāriesim pie nākamā balsojuma. Jūs negribējāt izteikties, nē? Ne? Nu, jūs man uh, mājat, tad es domāju, ka jūs gribat izteikties. Uh, Ā, viņš balsoja. Tagad budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas vērtspapīra un tirgus iestādēji. Vēl pirmais pāns, sākotnējais teksts pār pret atturs pieņemts. Otrais pār pret atturs pieņemts. Trešais pār pret atturs pieņemts. Piektais pār pret atturs pieņemts. Ceturtais pāns par pret atturas pieņemts. Sestais ir lingvistisks grozījums, tātad piektā pāns sākotnēs teksts par pret atturas pieņemts. Sep, sestais pāns par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Ceturtais otrā daļa par pret atturas pieņemts. Tagad jābalso par uh, visu tekstu ar grozījumiem. Sākam balsot. Right, Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un 43 par, neviens nav pret un viens ir asturējies. Un uh, visbeidzot par budžeta izpildes apstiprināšanu, apdrošināšanas varot bez iestādēja. Pirmais pārpret atturas pieņemts, trešais pārpret atturas pieņemts. Otrais pāns pārpret atturas pieņemts, trešais pāns pārpret atturas pieņemts, piektais grozījums pārpret par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts 4. pāntā par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas noraidīts. 7. pāns uh, par pret atturas pieņemts. 12. atsaukts, 2. par pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas pieņemts, 10. par pret atturas pieņemts otrā daļa 11. grozījumā par pretaturas pieņemts. Un tagad uh, galīgais balsojums ar grozījumiem. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 44 par, neviens nav pret un viens atturējies. Liels paldies! Okay, let's, let's carry... Turpināsim uzreiz ar nākamo darba kārtības punktu. Tagad tas ir desmitais punkts, kas jāizskata. Un tur ir runa par ES banku sektoru, sektoru reformēšanu, jeb struktūras pārveidošanu. Un tas ir pašiniciatīvas ziņojums, kas ir saistīts ar Likanēnu ziņojumu, lai mēs būtu gatavi, ja komisija uh, Eh, nāks klajā ar kaut ko šajā jautājumā, šajā sasaukumā. Un Arlīna ir eh, referente un uzreiz došu viņai vārdu. Uh, well, thank you very much. Liels paldies priekšsādātāji. Un es eh, esmu gatava kopā ar ēnu referentiem un citiem komitejas deputātiem sagatavot tādu interesantu ziņojumu un tādu vizionāru ziņojumu. Uh, jo iniciatīvas ziņojumos mēs varam varbūt eh, rīkoties nedaudz atšķirīgi. Es eh, negatavojos iedziļināties eh, detaļās Likanēna augstlīmeņa grupas priekšlikumos, bet gribētu pievērsties pamatjautājumiem. Mērķis, protams, viņiem bija skatīt ES banku sektora struktūrālās reformas, kas bija nepieciešams kā atbildi uz krīzi un pēc uh, visaptvarošanas konsultācijās un uh, akadēmiskiem pētījumiem grupa nāca klajā ar priekšlikumu, ko varētu ieviest Eiropas līmenī. Bet es gribētu uzsvērt, ka tas, protams, ir tikai uh, viens gabaliņš visā banku reformas mozaīkā Eiropas Savienībā, kuras uzdevums ir papildināt Eiropas Savienības reformas un bāzēls noteikumus un, protams, nacionālo valdību Eh, jau veiktās reformas, kas joprojām notiek. Tātad varbūt uh, atkārtošu, ka obligāta um, mazumtirdzniecības uh, aktivitāšu nošķiršana kredīta institūcijās ir obligāta un uh, arī uh, depozitārā banku pakalpojumu nošķiršana un arī ir jānošķir aktivitātes, ja tās eh, sadala, sastāda būtisku daļu bankas aktivitātēs, vai ja tās tiek uzskatītas eh, par būtiskām eh, stabilitātes ziņā. Un ir arī jābūt atjaunotnes un likvidācijas plāniem, lai nodrošinātu, ka tie ir ticami nacionālajiem uzraugiem, būtu jādod pilnvars, lai īstenot pilnīgu uzraudzību. Un treškārt, bēlīna instrumenta kā likvidācijas instruments. Uh, Un e, tas ir jāparedz, lai uzlabotu bankas spēju absorbēt zaudējumus. Un tad ir arī e, jāskatās, vai, vai nevajag e, augstākas kapitāla prasības nekustamo īpašumu kredītiem, ņemot vērā kādu lomu šī joma spēlēja krīzē. Un piektkārt, un tas ir arī svarīgs punkts, ir pārvaldības un banku kontrolas stiprināšana. Šeit mēs runājam par pārvaldības un kontrolas mehānismiem, lai uzraudzītu uh, valdes, uh, uzlabotu riska pārvaldību, lai būtu uh, stimulu schēmas, lai būtu atklātība par riskiem, um, tiktu ziņots par riskiem un lai uzlabotu banku sistēmu kopumā. Jo kāds kolēģis zinās, uh, grupa galīgajā risinājumā piedāvāja divus uh, variantus. Pirmkārt, uh, kapitāla prasības um, būtu jāvērtē uzraugiem, un tas būtu galvenais instruments reformām. Un, un, nu, otrā pieeja ka tātad grupa secināja, ka vienīgais veids, kā at, atjaunot uh, pakalp, patērētāju uzticību būtu tas, ja nebūtu tādas nekādas tieši subsīdijas eh, um, bankām un lai būtu nodalītas investīciju un mazumtirdzniecības aktivitātes. Es gribētu, lai uzsākam debatas šajā jomā un ar interesi uzklausīšu, ko teiks kolēģi un ēnu referenti, kāpēc mums ir vajadzīgas struktūrāls reformas. Par to vajadzētu padomāt Piecus gadus pēc finanšu krīzes Eiropas Savienības ekonomika vēl joprojām nav atguvusies, un Eiropas pilsoņi joprojām cieš no augsta bezdarba, pārāk mazas izaugsmes, piesardzības pasākumiem, taupības pasākumiem, un 1,6 triljonu eiro ir bijuši zaudējumi. O, tas ir sniegts kā valstu palīdzība bankām, un tā ir tā nodokļu maksātāju nauda. Un dažas no šīm problēmām, protams, tiek risinātas uh, reformu darba kārtības kontekstā ar kapitāla prasību likumdošanu, arī prasībām pēc šiem uh, glābšanas plāniem, bet joprojām notiek banku klāpšana. To grib vienkārši norādīt. Šogad Nīderlanda nacionalizēja savu ceturto lielāko banku, uh, lai to rekapitalizētu. Un Tas maksāja valdībai 3,7 miljārdus eiro, kas apdraud uh, budžeta deficīta uh, noteikumu pārsniegšanu Nīderlandē, tātad virs 3%. Tātad, uh, zināmā mērā, mēs esam tajā pašā situācijā, kad uh, nodokļu maksātāji maksā par uh, banku risku. Papildus tam uh, ir mazinājusies uzticība Eiropas banku sistēmai. Tā joprojām ir zēma tas vājina izaugsmi, tas neļauj veikt eh, stimulēšanas pasākumus, un komisijas patēriņa tirgus tabula parāda, ka eh, šī situācija joprojām ir uh, sliktā situācijā. Un uh, paskatoties patērētāju grupu statistiku manā valstī, kas uh, vērtē banku uh, zīmolus, tur ir satraucoši rezultāti. 71% neuzskata, ka bankas ir guvušas mācību no finanšu krīzes. Tas kādreiz bija 61% 11. gada septembrī. Tikai 11 cilvēki uzskata, ka banķieri uh, rīkosies viņu interesēs. Tikai 6% no aptaujātajiem uh, saistīja ar banķieriem ētisku rīcību, un tikai 29% uzskatīja, ka uh, banķieri, kas pārkāps banku noteikumus, uh, zaudēs darbu. 78% uh, uzskatīja, ka ārsti uh, tiktu atlaist no darba, ja viņi pārkāp noteikumus. Raugoties uz struktūra reformu mērķiem, Eiropas Savienībā ir ļoti daudzveidīgs banku sektors, un tāpēc, manuprāt, ir vajadzīgs ļoti skaidrs minimālo rezultātu uh, Uh, komplekts, kas būtu jāsasniedz. Mums ir jāveido stabila un izturīga banku sistēma, uh, kur nebūtu liels iespējas kādu banku nokremdēt, uh, radot kampaņu veidīgu naudas izņemšanu. Mums ir jāierobežo um, resursu izlietošana nebanku sektorā. Uh, un eh, jāierobežo banku uzņemtie riski. Mums ir jāsamazina banku saistība ar ēnu banku sektoru un jāizvērās no bankām, kas būtu pārāk lielas, lai tās neglābtu. Šobrīd Nacionālās valdības iesniedz priekšlikumu struktūra reformām Francijā, ir uh, loi de separation, tātad par banku aktivitāšu nodalīšanu uh, un uh, banku nodalījuma likums būs arī Vācijā, un uh, komisijas banku ziņojums uh, būs. Tur tiek piedāvāts ļoti dažādas pieejas nodalīšanai, un ASV arī ir attiecīgs noteikums. Šajā Likanēna ziņojumā un preses atspoguļojumos bija galvenokārt runa par šo aktivitāšu nodalīšanu. Uh, banku darbībā, bet es domāju, ka ir svarīgi nepalaist garām iespēju padomāt par liekaniem priekšlikumiem šajās debatēs tādā plašākā izpratnē. Un šī debata nebūs tikai par to, kā samazināt uh, uh riska uzņemšanos un banku uh, bankrotus. Es domāju, ka šai komitejai būtu svarīgi piedāvāt idejas, kā izveidot stabilāku banku sistēmu, kādu mēs vēlamies banku sistēmu, kas tai būtu jādara un tāpēc kādas struktūras ir nepieciešams, lai to sasniegtu. Uh, Mēs vēlamies tādu stabilāku bāzi Eiropas bankām, uh, kas ne tikai būtu izturīgākas pret nākotnes uh, finanšu krīzēm, mums, lai tās nebūtu jāglābj ar valsts līdzekļiem, mēs vēlamies arī efektīvu banku sistēmu, kas sniedz banku pakalpojumus, kas uh, uh nodrošina arī ieguldījumu drošību, kas uh, veic eh, produktīvas investīcijas, kas atbalsta reālo ekonomiku, lai veidotu izaugsmi, kas savukārt veicinās finanšu stabilitāti ne tikai Eiropā, bet arī globālā mērogā. Viena no visvairāk apspriestajām jopām, lūk, šī uh, vairuma un eh, mazumtirdzniecības nodaļas nodalīšana bankā. Un tiek uzdot vairāk jautājumu, vai šī segregācija jābūt pilnīgai, vai, piemēram, banka uh, var tad būt tajā pašā, piemēram, korporatīvajā banku koncernā, jeb te ir jābūt kaut kādai vienkāršai atsevišķai izolēšanai šajā gadījumā, vai tām jābūt, vai šādām funkcijām jātiek veiktām atsevišķās iestādēs, struktūrās. Uh, un kā šī nodalīšana eh, tiek noteikta, vai tas notiek nacionālajos tiesību aktos līdzīgi kā Francijā, ASV un Lielbritānija, bet, manuprāt, galvenais mērķis eh, fokusam šajā ziņā ne, ir saistīts ne tikai ar struktūrālajiem elementiem šādai nodalīšanai, bet gan ar domu ka šāda nodalīšana, mērķiecīga nodalīšana varētu izolēt tās banku darbības, kas sniegt šādus e, pakalpojumus, un tas svarīgi ekonomikai un patērētājiem. Un tā, lai šīs darbības, šie pakalpojumi netikt apdraudēti, un tie savukārt neradītu risku pārējai e, banku darbībai, kas vajadzīga e, tautsēmniecībai. Un tad tādā gadījumā, ja bankas ir pārāk lielas, tad lūk, lai tās nevarētu, lai tās nedrīkstētu neglābt, tad šie pakalpojumi varētu tikt apdraudēti. Un tas ir jautājums par faktiski domu gājienu maiņu. Daži izteica uh, komentārus, ka šo struktūrālo priekšlikumu testi un šie priekšlikumi par, e, fokulēš, fo, par konkrētu izolēšanu tiešām ir saistīti ar domu gāju, domu gājienu maiņu. Un tāpēc mums ir jāaptur tas risks, kas uh, tālāk tiek nodots citiem banku elementiem tajā gadījumā, kad rodas problēmas. Krīze parādīja, ka šī tālākās ietekmes radīšana uh, uz tirdzniecības portfeļiem patiešām apdraudēja arī noguldītājus un aizņēmējus. Turklāt šo priekšlikumu kontekstā jādomā arī par kompensācijas jautājumiem. Mums joprojām ir tāda īstermiņa kultūra. Pirms krīzes Visa šī riska uzņemšanās, tad azartspēļu cienīgas eh, rīcības tika novērots ļoti bieži, un tāpēc šeit eh, pārvaldības struktūrās mums jāvirzās daudz tālāk nekā eh, tiek ierosināt šajos priekšlikumos, un mums daudz vairāk jādomā arī par jautājumiem par ilgtermiņu pārcelšanas vēlāku laiku. Varbūt pat ārpus ekonomikas cikla, bet varbūt kredītcikla ietvaros, ja runājam par kreditēšanu kredit, kreditēšanu jauniem uzņēmiem, kas tikai veidojas, te redzam, ka bankās kreditēšana ir samazinājusies uh, uzņēmumiem, un tāpēc cenšamies izstrādāt priekšlikumus, kas ļautu piedāvāt līdzekļus tieši izaugsmas mērķiem. Tāpat arī vairāk jādomā par konkurētspējas celšanas jautājumiem. Mums pēdējo desmit gadu laikā nav nevienas jaunas bankas, kas būtu radušās klienti arvien vairāk vēlas taisnīgu, godprātīgu rīcību un darījumus, un viņi vēlas, lai daudz vienkāršāk būtu pāriet no vienas banku uz citu. Un, protams, redzam pamazām, ka parādās tāds revolucionārs pazīmes arī banku sistēmā, parādās ar vien, eh, piemēram, jauni. Um, um, finansējumu veidi no bankas uz banku, uh, Un zinām, ka banku sektorā rīcība ir ļoti koncentrēta. 14 uh, eh, Eiropas bankas ir globāli svarīgas finanšu institūcijas, 15 Eiropas bankas, ja eh, bankām pieder 43% no kopējā tirgus aktīviem. Tās eh, veido ļoti lielu daļu no ESIKP, un atsevišķās valstīs šis rādītājs ir vēl augstāks, piemēram, Lielbritānijā. Uh, Turklāt banku radītais IKP ir pieaudzis trīskārtām, tāpēc ir vajadzīga konkurence, lai nodrošinātu labi funkcionējošu un efektīvu banku sektoru. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs uh, nodrošināt eh, vairāk uz klientiem orientētu banku medaļu izveidu, izveidi, tā lai notiek aizdošana no bankas bankai, un tas palīdzēs reāla ekonomikai samazinot izdevumus banku pakalpojumiem kontu, no, banku nomaiņa varētu veicināt konkurētspēju. Daudz vienkāršāk, ja, ja klientiem būtu vienkāršāk pāriet no vienas bankas uz otru, nerastošie šķēršļi, tad tādā gadījumā tiktu arī vieglāk atrisināts banku likvidēšanas jautājums. Bet ļaujiet Man jūs pasāstīt par kaut ko jaunu, ko esam novērojuši Lielbritānijā Handelsbank, nu pat ir saņēmis jaunu nosaukumu, un tā ir visstraujāk augošā banka Lielbritānijā. Tā atver jaunu filiālu katras divas nedēļas, tā piedāvā pamatbanku pakalpojumus, hipotēkas, aizdevums, aizdevums maziem uzņēmumiem, aizdevums individiem, netiek izmaksāts nekādas prēmijas, nav nekādu mērķu pārdošanā, un visa šī darbība risinās ļoti labi, tas ieguldījums ir kopējā līdzekļu fondā, kas tālāk tiek investēts iedzīvotāju labā un pēc tam nodots atpakaļ sistēmas apritē. Un tāpēc domāju, ka viens no darbiem, kas mums jādara no likumdošanas puses, mums ir jāatbalsta šādas bankas, kas piedāvā šo domu gājienu maiņu, kas maina kultūru pašos pamatos, jo tas ir svarīgi, lai ilgtermiņā uh, vai es varētu turpināt eh, rīkoties. Nedrīkst būt tāda īstermiņa mazi risinājumi ielāpi, bet ir jābūt sturp, struktūrālām pārmaiņām, kultūras maiņai. Un lūk, šīs dokuments mums piedāvā iespēju to darīt un darīt to detalizēt. Eh, gribu dzirdēt ēnu referentu viedokli šai par šo jautājumu un turpmākās nedēļas laikā izstrādāšu savus priekšlikumus. Es vienkārši gribēju nākt klajā ar jaunām, atšķirīgām idejām un gribu dzirdēt arī lūk no referentiem, pirms vēl ķeros pie šī dokumenta sagatavošanas. Thank you very much, Charlene. Some, uh, in... Paldies, Čarlīna. Tiešām ļoti interesants domas izteikšu. Tātad vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Korina, jūs tautas partijas vārdā lūdzu. Thank you. For... Liels paldies. Gribu teikties Ailinai par šo ļoti eh, detalizēto izklāstu par galvenajiem elementiem Likanena ziņojumā, kā arī par šīm papildus idejām, ko esat nodavus lūk, mūsu apspriešanai. Pilnīgi noteikti tās ir jāapspriež vēl arī tālāk. Es domāju, ka šīs diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas, un mums ir tajās jāiesaistās jo diskusijas par Līkanena ziņojumu un struktūra reformām banku sektorā nāk kā papildinājums kopējai tiesību aktu pakotnē, kas parlamentā tika pieņemts pagājušajos gados un kas šobrīd tiek īstenoti. Tāpat laikā pirmā piezīme, ko gribu izteikt, ir šāda. Šis lielais doku, tiesību aktu kopums pie, šobrīd, pie kā šobrīd strādājam un kas tiek īstenota, ir jāskat kontekstā ar to, kādu līniju vēlamies ieņemt ar struktūra reformām. Te jābūt gan vienkāršai, robustai un jāpiedāvā piedāvātā vērtība tiesību aktiem. Turklāt jābūt pietiekami robustiem arī attiecībā uz mūsu kopējo mēķi, respektīvi, ka vēlamies bankas padarīt drošākas Un tāpēc, manuprāt, tas ir tāds milzīgs pārbaudījums, kā mēs to darīsim un ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs vēlamies finanšu stabilitāti un daudz atbildīgāku uh, rīcību risku gadījumos. Vēlamies atjaunot uzticību starp banku tirgumu, atjaunot, piemēram, kredītlīnijas reāli ekonomikai. Vēlamies, lai būtu pieejams finansējums arī bankām, tas ir izšķirīgi un mums ir nepieciešams saglabāt arī banku modeļu dažādību. Tas nozīmē, ka mums vajadzīgs gan liels, gan mazas bankas Eiropā. Mums ir vajadzīgs arī bankas ar ļoti dažādu vēsturu un pieredzi. Mums ir nepieciešams šis universālais banku modelis. Un tas svarīgi mēs raugamies no šīs perspektīvas uz priekšlikumiem, tad ir ļoti ste, svarīgi, lai mēs steidzam noformulējam kopēju Eiropas līniju attiecībā uz struktūra reformām, jo, kā jūs pamatotāji Līna teicāt, Līkanen ziņojumā to labi redzam skaitļi. Fi, es atvainojos, Fika ziņojums tiek šobrīd īstenots tiesību aktos, iestrādāts Lielbritānijā, lūk ir arī Volkera likumi Bet, ja salīdzinām to visu ar līkanenu pieeju, fikas pieeja, fikar, vikar pieejai, tad lūk šeit tiek nodalītas bankas eh, pa kategorijām, piemērot atšķirīgas kapitāla prasības, savukārt līkanena, eh, līkanena eh, no, ziņojumā paredzēts nodalīt šīs funkcijas bankās. Tad ko nozīmē šis, šī virzīšanās atšķirīgos virzienos? Uh, Daudzām bankām, ko mēs zinām, ir filiālis gan Londonā, gan arī citur Eiropā. Tad kā šie, šīs, šie tiesība akti ietekmēs šīs bankas, šīs atšķirīgās pieejas, vai tas vispār ir iespējams? Un es labprāt gribētu varbūt veidot tādu kā sintēzi, kopēju pieeju starp šiem abiem virzieniem. Tam jābūt mūsu mērķim. Es domāju, ka jūs pareizi un pamatoti minējāt, ka ir ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar līkanene piedāvāto opciju un to, kā tad tiek definēta šī tirdzniecība. Vai tad mēs lūk šādi izolējam konkrētās funkcijas, vai tā ir juridiska nodalīšana, funkcionāla nodalīšana? Un tie visi ir jautājumi, ko vienkārši vēlos mest lūk uz galda, jo pati, atklāt sakot, vēl neesmu izlēmusi pilnībā par labāko rezultātu, vienkārši esmu atvērta tālākām diskusijām. Uh, Un eh, man vēl ir jāpārliecinās, kādā virzienā tad vēlos iet. Nu, lai neizteiktos pārāk, jau gribēju vēl pāris piezīmes izteikt par pārvaldību. Jo par glābšanas un risinājumu mehānismu runājot, to varam apspriest vēlāk, bet par pārvaldību runājot, jūs pamatot teicāt, jautājot, lūk, vai struktūra reformas maina kultūru? Esmu pārliecināta, ka struktūra reformām jādod motivācija kultūras pārmaiņām, domgājienu maiņai, bet kā man pietrūkst Eiropas līmenī, ir dialogs starp sektoru kā tādu un, piemēram, likumdevējiem Eiropas komisiju par to, kā uzlabot pārvaldību, kā panākt ilgspējīgāku banku sektoru. Un šur un tur, protams, ir arī tādas bankas, kas uh, nāk lē ar kaut kādu veidu individuāliem viedokļiem, piemēram, Nīderlandē. Mums arī ir šāda veida gadījumi. Bet es domāju, ka mums vajadzētu jau kāda veida, kaut kāda veida Eiropas banku rīcību kodeksu. Bankām jāsaprot, ka, nepietiek, ka ir nepietiekams progress šai jomā pagaidām. un iespēja, ka mēs uzsāksim tiesību aktu īstenošanu, veidošanu tādās jomās, kas bankām pašām šķištu vajadzīgi, ir eh, viņu rokās. Tāpēc gribētu mudināt sektoru pašu ambiciozāk izturēties pret šo jomu un nevis vienkārši nostāties ofensīvā. Nu, kaut vai kapitāla prasību direktīvas kontekstā. Viņi pilnīgi nostājās ofensīvi eh, aizsargu pozīcijās, un to nedrīkstam eh, ļaut. Viņiem tomēr jābūt ir proaktīvākiem, jo viņi taču pašiem, viņi paši interesēs ir uzlabot šo kultūru, padarīt to ilgspējīgāku. Tādas piezīmes no manas puses pagaidām. Ar nepacietību gaidu tālākas diskusijas komitejā un, protams, arī ar ēnu referentiem un jums, Arlēn. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies, turpina priekšādātāji! Alda grupas vadā Valfs Klīns. Šeran un vielen dank. Paldies, Šeran, un paldies Ailīnai. Paldies par to ziņojumu. Man liekas, ka domās. Uh, tev liekas, ka, uh, man liekas, ka, nu, galvā tev jau teksts ir tā kā sastādīts uh, vēl pirms rakstveida um, varianta. Mērķis ir viens, mēs gribam uh, atvieglot nodokļu maksātāju dzīvi un nodrošināt un stabilizēt uh, banku sektoru, un banku sektoram jāfinansē reālā ekonomika. Mēs gribam, lai būtu šīs kultūras izmaiņas, jo bez tās mums nebūs ilgspējīgu izmaiņu. Interesanti ir, ka no Amerikas līdz Eiropai valda šāda vienotība par mērķiem, bet pieeja risinājumiem ir atšķirīga. Amerikā ir domas, un Folkerkungs domā, ka uh, Uh, tirgotāji ir bijuši, treideri ir bijuši uh, ļaunuma sakne, un uh, viņš grib risināt šo mm, problēmu. Bet nu, mēs redzam, ka viņa priekšlikumi tiek ārkārtīgi lēni īstenoti, un sarunas ar banku pārstāvjiem no ASV rāda, ka tāda ļoti skaidra definīcija, kas tad ir prop trading un market making, nemaz nav tik vienkārši tādēļ praksē. Loģiskāk uh, būtu uh, ka viņa uh, priekšlikumi netiks ieviest un sasniegt. Vienkāršāks priekšlikums uh, būtu definēt, kas ir kas un uh, apiet problēmas. Man ir žēl, ka Principā dažādas valstis šeit nu, pārmērīgi ātri rīkojas arī Eiropā. Vācija, Francija, Lielbritānija, tu jau to pieminēji, tā vietā, lai mēs vienoti mēģinātu tādu vienotu pierast, un rezultāts gal galā būs tāds, ka nebūs vienota Eiropas risinājuma, bet gan tāds tā kā pamatrisinājums un daudz. Uh, nacionāli piemērojam, ja modificējam, un tas mums nepalīdzēs uh, virzīties uz priekšu. Jo ja tad saskarsimies ar uh, problēmu, ka nu, nebūs tādas vienotas uh, pieejas. Un Likanena priekšlikums ne tikai, uh, ne tikai uh, mazumtirdzniecību, bet arī visu tirdzniecību kopā atstāt uh, Kā tas uh, praksē notiks, nu, tas jāredz ir tādos konkrētos uh, brīžos. Rūpniecība un ne tikai uh, banku pārstāvju, praktiski visu banku pārstāvju ir samērā skeptiski šobrīd par šo priekšlikumu. Labi, man liekas, ka viņa ziņojumā viņš risina jautājumus par glābšanas pasākumiem un par citiem jautājumiem, kā arī skar, piemēram, testamentu jautājums un uh, runā par dažādiem instrumentiem. Mēs redzam ar konkrētu banku pieredzi, piemēram, Nīderlandes banku, ja kāda banka šodien, ja pēc trīs gadiem saskaras ar tādām masīvām problēmām, bija šis Nīderlandes piemērs, tad visi tie priekšlikumi, kādi pat laban ir izteikti, uh, noved pie tā, ka nu, praktiski nauda tiek iekasēta no nodokļa uh, maksātāja, lai gan SNS tās obligācijas, kas bank, ko banka emitēja, tās viss kļūda, uh, kļuva nevērtīgas. Tātad šāds uh, instruments jau tika izmantots, bet tas nav bijis pietiekams. Man liekas, ka jā, šis uh, likuma priekšlikums būtu jākomentē izmantojot pašiniciatīvas ziņojumu un vienlaikus vajadzētu arī komisiju vēl pirms vasaras aicināt un tā visdrīzāk izteiks priekšlikumu un bez tam ir arī krīzes menedžmenta direktīva. Tātad mūsu uh, rīcībā ir dažādi ieroči un jāskatās, lai mēs galu galā dažādos rezultātus apvienotu un uh, mums būtu, nu, pēc iespējas tāds, tāds vienots uh, risinājums. Uh, Jautājums, kas man, kas man liekas vēl atvērts, eh, ir, kas investēs šajos bail-in instrumentos. Likinens eh, arī saka, es nevaru samazināt risku tādā veidā, ka es pieļauju, ka kāda banka, kas uh, nopērk šādas instrumentus no kādas citas bankas, nu tad uh, sabrukuma gadījumā viena banka tiek glābta un otra banka saskars ar to, ka viņas kontos ir uh, instrumenti, kas netiek izmantoti. Bet, nu, ja mēs runājam par apdrošināšanu, pirkšanu un citus, tad atkal tādā netiešā veidā tieši uh, um, nodokļu maksātājs ir tas, kas maksā nu vai nu pensionārs vai arī. Uh, tas tāds, kas veido uzkrājumus. Nu, tātad mums jāatrod kāds risinājums arī šiem bail-in instrumentiem. Tagad par pārvaldību. Tas, ko tu teici, un tas, ko teica man e, iepriekšēji runātāji un Karēna, to komentējot, es varu teikt, nu, žēl, ka rūpniecība tik ļoti uh, lēni apzinās uh, un zinot to, kas viss ir bijis nepareizi, ka rūpniecība tik nu, kavējas uh, savus priekšlikums izteikt. Un uh, tā vietā viņi ir viss tādā, tādā atturīgā pozīcijā un aizstāv šo status quo. Nu, kā cilvēki mēs to visu saprietam, mums kā cilvēkiem ir grūti pieņemt izņa, izmaiņas, bet, nu, tas uh, neved pie attīstības. Uh. Paldies! Nākamais no zaļajiem - Filips. Thank you, thank you, Sharon. I... Paldies, priekšādātāji. Sharon, domāju, ka mērķi mums visiem ir vien un tie paši, tikai gribēju uzsvērt divus no tiem. Pirmām kārtām vēlamies ierobežot pārliecīgo tirgu svaru respektīvi mudināt konkurenci banku sektorā, un man pārsteidz šeit tas fakts, cik ļoti neliels skaits lielu iestāžu patiešām vada visu šo tirgu un ir dominējošas. Tas nodrošina maz garantiju. Pirmais mērķis struktūra reformām līdz ar to ir atjaunot konkurenci tirgu. Nav normāli, ka atsevišķas dažas iestādes finansē darbību par labākiem, labākām likmēm un izdevīgākiem nosacījumiem, tāpēc, ka tās, lūk, var, nu, saņemt šīs garantijas it kā no nodokļu maksātāja puses to, ka viņi tās glābs, ja kaut kas notiks. Nē, to nedrīkstam darīt. Un tad pāris argumenti, ko dzirdu ik pa brīdim no nozars un kas parādās laiku pa laikam. Nu, piemēram, ir tāda saka, ka universālais banku modelis būs visrobustākais. Nu, Beļģijā tās bankas, kas sabruka un kas bija jāglāb, visas bija universālas bankas. Un tas tāpēc, ka nav tādu, nu, pilnīgi ugunsdro, ugunsdroša modeļa, kas varētu pretoties jebkura veida finanšu tirgus svārstībām. Un mums, protams, vajadzēja tās glābt, jo tur arī bija mazumtirniecības bankas. Ja tur būtu bijis šo funkciju nodalījums, tad mums nebūtu bijis jāiet cauri visiem prosiem, kas gāja cauri Deksiju, KBC un tā tālāk. Un tāpēc nav taisnība, ka universālais banku modelis būtu robustāks, pretoties spējīgāks. Mēs esam redzējuši, ka tās eh, sabrūk, redzam, mazumtirniecības bankas sabrūkam visu, ko esam piedzīvojuši, un tāpēc visas bankas potenciāli ir pakļauts riskam, bet mums ir vajadzīgi šie atsevišķie ugunsdrošie nodalījumi, Tālāk eh, viss šī apjoma, apjoma ietaupījuma ekonomika. Nu, bankām pieaugot, eh, protams, eh, nu, šī ekonomika faktiski gandrīz nestrādā, tas kļūst ar vien dārgāks. Ir grūti pēc tam šāda apjoma institūcijas kā Deutsche Bank Barclays pārvaldīt. Turklāt, ko vēlas patērētāji? Viņi vēlas vienas pieturas aģentūru, tik teiks. Es jau teicu, es strādāju ļoti lielā IT kompānijā, kam bija ļoti vi, pie, kam bija pieejama visa veida biznesa, bet neviens no mūsu klientiem nevēlējās pirkt visu no mums tieši nē. Viņi vēlējās konkurenci uzņēmumu starpā, un tāpēc tas nav arguments, ka klienti tikai vēlas visu pirkt pie vienas, pu, vienā punktā. Nē. Jūs sakat, lūk, tad sāksies ēnu ekonomika, ēnu banku pakalpojumi, bet tāpēc jau komisija nāk savukārt klajā ar priekšlikumiem. Faktiski mums ir vajadzīga spēcīga kontrola pie robežām starp bankām un ēnu ekonomiku. Te mums ir vajadzīgs smalki nodrošināt šo robežu, lai to neviens nepārkāptu. Man nav nekas pret to, ka atsevišķi vēlas, ka azart spēlētāji ieguldēt savus līdzekļus par milzīgu, ar, ar milzīgu risku lūdzu, lai viņi to dara. Kamēr vien nav tā, ka, ka, ka tas ir tāds uzmet kapēju gaisā un nezin, vai vinnēs vai nē. Ne. Nu, tālāk jūs sakat, lūk, funkcija nodalīšana iznīcinās darbvietas. Nu, tā tas arī nevar būt. Jūs sakat, lūk, ietaupījuma e, ekonomikas apmēru dēļ, tad tādā gadījumā vai tad tur nebūs mazāk darba vietu? Savukārt, ja banku sadala pa daļām, tad jūs sakat, atkal būs darba vietu samazināšanās. Vainu, vainu. Nevar būt abi prie, piemēri. Mēs uzskatām, ka ja iestādes tiek padarīts mazākas, uh, tad drīzāk vietas, darba vietas radīsies nekā tiks iznīcināts. Tālāk arguments par to, ka tirgus ir svarīgs tautsaimniecībai. Nu, neviens jau nesaka, ka vajag pilnīgi atteikties no tirgus spēkiem. Mēs vienkārši vēlamies, lai tirgus darbības tie tiktu izcenots pēc tirgus cenām, lai nav tā, ka te ir kaut kādi privileģēti pakalpojumi, tādas kā implicētas subsīdijas atsevišķi iestāžu gadījumā. Es runāju ar pārstāvjiem no finanšu industrijas. Nesen Deutsche Bank pārstāvs skaidru un gaišu paprasīja. Saņēma jautājumu no lielas valsts, no kases pārvaldītāja, un jautājums bija par jā, ar jā vai nē atbild. Vai jūs piekrītat, ka jūsu iestādē vajadzētu maksāt tirgus cenu par, par savu finanšu til, ti, savām finanšu tirgus rīt darbībām? Uh, un nevis saņemt kaut kādas lūk neskaidras um, subsīdijas, kas nāk no nodokļu maksātājiem. Deutsche Bank pārstāvs pateica, nē, es nevēlos maksāt reālo tirgu, kas būtu jāmaksā par to finanšu tirgu. Nu, lūk, nu, tad tāda ir tirgus ekonomika. Man liekas, reizēm, kas esmu pēdējais liberāls uz šīs zemes. Uh, bet uz to gribēju vērst jūs uzmanību. Gribēju vērst jūs uzmanību arī uz to, ka atvasināto instrumentu tirgus šobrīd ir 11 reizes lielāks nekā reāla ekonomika. Esmu pārliecināts, ka ir vajadzīgs arī reālas riska ierobežošanas eh, darbības reāla ekonomikai. Es neesmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīgs tik milzīgs šāds tirgus. Es domāju, ka kaut kas tur nav kārtībā. Un visbeidzot, par ES pieeju salīdzinot ar nacionālo dalībvalstu pieeju. Es piekrītu daudziem no jums, ka ir vajadzīga šīs nacionāla līmeņa pieeja, bet šeit, šeit ir jāatceras viena atšķirība, kad Lielbritānija sāka savu darbību. Uh, tā visi noteikumi tur tika pieņemti, jo no Briseles puses nebija nekāda veida indikācijas, ka kaut kas notiks Briselē ka tiks pieņemta kā tiesība aktu, bet tad Brisels saprata, ka ir vajadzīgas struktūrāls reformas. Uh, un Londonu, un pa, jo viņi redzēja, ka Londona un Parīze virzās uz priekšu ar tādām diezgan, nu, nelielām, varētu teikt, kautrīgām reformām, ne viņi saprata, ka kaut kas tomēr ir jāmaina, un tieši tāpēc es varu tikai un vienīgi pārlasīt vēlreiz šīs iniciatīvas un skatīt tās kā tādu priekšvēstnest nopietnām reformām, par kurām vajadzētu atbalst, gūt atbalstu šajā komitejā. Es gribu uzteikt, uzsvērt, ka kapitāla direktīvas prasību gadījumā četri Eh, bija vienprātīgs parlamenta atbalsts gan no, gan no GOE, gan no EKR grupas eh, šādā ļoti izšķirīgi svarīgā jautājumā. Un es domāju, ka mēs šo triku varam atkal atkārtot šeit, nu pat ne triku, bet šos sasniegumus varam atkal atkārtot arī šajā gadījumā. Jo es tiešām uzskatu, ka mums ir ļoti liels vairākums šeit parlamentā, kas tiešām vēlas panākt to, ka bankas reāli darbojas ekonomikā un ir reāls Eh, atbilstīgs spēks. Un es domāju, tas spēcinās visu šīs atšķirīgās nacionālās iniciatīvas, bet, protams, ka sarunas nebūs vieglas ne tik daudz mūsu starpā, bet gan starp mums un dalību valstīm. Paldies! Keis. Okay. Labi, tagad uh, eh, EKR un pārējie. Saits Kamals, jā. Es varu pārstāvēt gan EKR, gan pārējos, ja vēlties. Uh, Paldies! Viens no punktiem, kas daudzus satrauc šajā komitejā un ko viņi arī teica, ir tas, ka piecus gadus proka krīzes un uh, Lehman Brothers ir bijusi visa šī likumdošana, protams, ar dažādu atbalstu, bet uh, nav atrisināta pamata problēma, ko Ailīna teica. Tātad, ja kāda banka bankrotētu rīt, tad tā būtu jāglābj ar nodokļu maksātāju naudu. Un tiešām ir frustrējoši redzēt, ka esam tik ilgi gaidījuši, lai atrisinātu šo jautājumu. To vajadzēja atrisināt pašā sākumā. Es zinu, ka politiski tas nav vienkārši, tad, kad uh, ir valdība un kāda banka uh, bankrotē, bet mums vajadzētu skaidri pateikt, ka nedrīkst glābt bankas ar nodokļu maksātāju naudu. Un viss politiskais spektrs patiesībā to atbalsta. Jo, ja jūs esat kā es, uh, drīzāk liberāls, tad uh, mēs taču vēlamies, lai uh, um, bankas, uh, lai tirgus darbotos, un arī kreisie saka, ka nav godīgi maksāt no nodokļu maksātāju gabatas par bankām. Uh, Tad, tad ir konsens, ka uh, vajadzētu nu, izvairīties no uh, banku glābšanas ar nodokļu maksātāju naudu. Bet tāpēc ir jānodrošina, lai būtu tāda procedūra, kā tiek banka likvidēta, varbūt nauda tiek atdot atpakaļ noguldītājiem, uh, kā tiek, varbūt var nodrošināt, ka bankomāti var turpināt darboties, ka cilvēki var izņemt vēl naudu un tā tālāk. Jo, ja tas tā nav, tad ir panika. Uh, bet ir jābūt tādam, tādam plānam, kā uh, likvidēt institūcijas un bankas. Jūs runājāt par uh, pārāk lielām bankām, ko nevar neglābt. Runājot ar banķieriem no dažādām valstīm, saņemam dažādas atbildes. Piemēram, no Lielbritānijas man teica, ka mēs uh, īpaši labi nekomunicējam. Uh, Un tad es viņiem jautāju, kāpēc jūs nenācāt klajā ar saviem priekšlikumiem. Un no Austrijas bankas eh, man banķieris teica, es atvainojos, bet vienkārši ir jāpieņem, ka ir dažas lielās bankas, ko nevar neglābt. Un es teikšu, ka atvainojiet, tas nav pieņemami. Eh, un eh, kādas lielas Vācijas bankas direktors man teica, kā jūs domājat, vai mums patīk, ka mūs glābju um, ar nodokļu maksātāju maudu? Nē, bet tā nav atbilde. Uh, Mums vienkārši ir skaidri jāpasaka, nekāda nodotoja maksātāja nauda banku glābšanai. Un otrā lieta uh, ir jāskatās uz atbildību, direktora atbildību. Viena no lietām, kas arī ir mums visā politiskajā aspektā skaidra, ka neviens neuzņems par banku sliktu pārvaldību atbildību. Un uh, viena lieta, uz ko es gribētu koncentrēties, ir tas, ka vajadzētu šādu atbildības struktūru ieviest, cik lielā vērā mēs varam viņus padarīt atbildīgus. Mums ir jānodrošina, lai uh, direktori arī varbūt uh, būtu uh, obligācija īpašnieki savās institūcijās, lai viņi arī maksātu savu cenu. Tātad, ja banka gūs pēļņu un labi darbojas, tad uh, direktori var saņemt uh, prēmijas, bet es esmu pret to, ka uh, Uh, banka uh, bankrotē, bet direktori projām saņem savus bonusus, savus prēmijas. Un trešā lieta ir grāmatvedības standarts. Tas ir uh, tehnisks jautājums, cilvēkiem tas nepatīk, bet uh, mums ir uh, jāatzīst, ka uh, šeit standarti ir spēlējis zināmu um, lomu. um, ir da, iespējams dažādus uh, atvesinātos instrumentus likt savā bilancē, bet ir jāsaprot, ka ir jānoliek malā, jārezervē nauda uh, situācijām, ja šis instruments izgāžas vai ir nevērtīgs, lai varētu samaksāt par saviem riskiem, par uh, saviem zaudējumiem. Uh, AIG finanšu produkti uh, guva zaudējums 2,3 eh, triljonus dolāru. Nu, tur nekādīgi nevarēja rezervēt naudu, bet uh, to atļauj grāmatvedības standarti. Mēs esam atgājuši no piesardzības, neviens vairs neskatās, vai varēs sekt savus zaudējumus. Ir jābūt rezervēm potenciāliem zaudējumiem. Mēs uh, vienkārši rīkojamies uh, tā, ka uh, ziņojumi uh, netiek, eh, tātad zaudējumi netiek eh, deklarēti, tad, kad tie notiek, bet uh, ieņēmumi tiek ielikti bilancē jau laicīgi, ka būs ieņēmumi. Un uh, daudz cilvēku man ir teikuši, ka bilancēm bankās nevar uzticēties. Vienkārši ir jāinvestē, jā, jā, jāizveid, jāizdara pašiem sava analīze. Runājot par auditu, jeb revīziju. Uh, tas arī ir tāds tehnisks temats, kas nevienam nepatīk, bet revidentam uh, ir uh, tagad tā, ka e, viņi vairs nav tādi profesionāli skeptiķi, viņi vairs neapšauba tos skaitļus, ko viņiem sniedz. Viņi nepārbauda, viņi neprasa, kāpēc jums šeit ir lielāks skaitlis vai mazāks skaitlis. Viņi saka, nu, nekas jūs esat e, atbilduši procedūrai, jums viss ir kārtībā. Un kas notiek, mēs redzam, ka uh, ne tikai bankas, bet arī citas organizācijas vienkārši sabrūk pēc tam, kad revidenti ir snieguši labu ziņojumu. Un ceturtā lieta. Daudzi cilvēki uzskata, ka ieguldot naudu bankā, viņu nauda tiek glabāta kā ieguldījums. Nē, viņi patiesībā aizdod bankai naudu, kura tā to aizdod tālāk par augstākiem procentiem. Es gribētu, lai būtu tāda pamats caurskatāmība bankās, lai banka tad jūs informētu, vai jūsu nauda ieguldītā stāv bankā, vai tā tiek atkal tālāk aizdot. Un varbūt tad eh, cilvēki neliktu depozītus. Uh, Tātad, eh, lai būtu tā, ka bankā naudu ir glabāt drošāk nekā zeķē, bet varbūt daži cilvēki pat būtu gatavi atteikties no liekā procentiem, lai nauda būtu drošāka. Un tad varētu veidot šīs depozīta garantijas schēmas un tā tālāk. Es domāju, ka ja mēs šos jautājumus uh, būtu atrisinājuši laicīgāk, mums tagad būtu banku sektoram lielāka uzticība, bet es domāju, ka visā politiskajā spektrā mēs visi piekrītam tam, ko referenti teica sākumā, un es uh, labprāt sadarbošos ar referenti un ēnu referentiem. Paldies! Lielas paldies! Līdz ar to arī izteikušies visi ēnu referenti un trīs citi runātāji grib izteikties. And myself, uh, Natalie, uh, Dibas... Natālija Basilda un Pervanš arī un komisijas pārstāvs arī ir šeit. Mēs varbūt varētu pajautāt, kad varam kaut ko gaidīt no komisijas. Lim, uh, tev došu pirmajam jā vārdu, bet mums ir jāizsakās pietiekami īsi. Uh, jo mums ir tikai apmēram 12, 10 minūtes palikušas. Lūdzu, Lim. Merci, Sharon. Paldies, Sharon. Parlies, paldies Arlēnai par uh, šo diskusiju ievadīšanu. Diskusijas ir ārkārtīgi nozīmīgas, jo banku sektora reformas ir uh, tādas, kas nu visdrīzāk arī visu bankas uh, sektoru skars Bāzele uh, 3, Bāzele 4, ko ASV nepielieto, un savukārt šis banku sektora reformas mēģinājums būs mums uh, iespēja ietekmēt visu sektoru parlaments un komisiju. Uh, Mm, tiem jānoteic, jānosaka noteikumi ir valsts, kuras ir anticipējušas attīstību un kas, diemžēl, ir sākušas tādas daļējas reformas um, dažādu iemeslu dēļ. Tādēļ, kā tās uh, vai nu ir izdušas um, zināms spiedienu, vai arī nacionāli interešu dēļ nosaka to, ka tās nevēlas um, stipri tālāk doties. Tādēļ ļoti nozīmīgi, lai mēs uh, nospraustu ietvarus un šādā izpratnē ir um, divas uh, tādas jomas, kas, man liekas, ir ļoti nozīmīgas, ir īpaši šajā ziņojumā. Nu, pirmkārt, uh, tas ir aktivitāšu uh, perimetrs, nu, protams, spekulācijas, kuras ir jāierobežo. Uh, šajā perimetrā ir dažādas definīcijas, un Līkinenā ziņojumā ietvērtā definīcija, man liekas, tā ambiciozākā tā skar 16% no banku darbības apjoma spekulatīvos darījumos. Mazāku ambīciju aptvērumu, nu, piemēram, Francijas likumos Tas aptver no nu, aptuveni 1% no spekulatīviem darījumiem. Tātad no 11 eh, līdz 16 līkenen ziņojumā es domāju, ka mēs varam atrast nu, to pareizo uh, izmēru. Nu, piemēram, tirgus noturēšanas aktivitātes. Mēs zinām, ka tikai 7% no šīm aktivitātēm ir veltīts, lai uh, reāla ekonomika finansētu. Tāpat arī hedge fondi uh, un, piemēram, ASV pieredze. Uh, un tās arī uh, attieksmi uz, nevis attieksmi, bet ietekmi uz uh, ES. Nākošais uh, sadalījums. Likinen uh, ziņojumā tiek piedāvāts uh, strādāt, nu, piemēram, pēc vo Volkera ziņojuma ASV, piemēram, investīciju bankās ir nodalījums starp uh, pašu kontiem un citām aktivitātēm. Tātad mums pašiem ir jāizsakās par šī sadalījuma uh, nozīmi, vai mēs gribam uh, tādu, uh, saglabāt tādu navas saiti starp pamatdarbību un investīciju filiālēm, vai arī mēs gribam tādu patiesu nodalījumu. Šīs ir ļoti nozīmīgas diskusijas, un tās skar trīs izaicinājumus. Pirmkārt, bankas risku, jautājums, ja nav nodalījuma. Mēs paliekam tādā a, a, schēmā, kā Kamals uzsvēra, proti pārāk liels, lai sabraktu, sabruktu, to fail. Un a, nodokļu maksātāji zaudēs, jo šeit mēs runājam par skaidru a, valsts garantiju. Un pēdējā lieta ir tāda, ka ja mēs nenodalīsim, tad uh, patiesā uh, problēma ir tāda, kā Lamberts teica, šī garantija no valsts puses, viss kopums, kas tad ir jāglābj, ja nu kādu dienu šī pamat. Uh, fil filiāli, jeb pamatbanka, kas uh, nodarbojas ar spekulatīviem uh, darījumiem, saskarsies ar problēmām. Paldies! Nākošais Hans Pēters Martins. Paldies! Paldies Arlēnai un paldies uh, visai uh, parlamenta komitejai par to, ka sākam strādāt ar šo jautājumu. Šis ir lielākais, un uh, šajā sasaukumā arī tā ir pēdējā iespēja risināt jautājumu, kas mūsu vēlētājiem ir ļoti nozīmīgs. Mēs varam šeit parādīt mūsu nostāju. Atšķirībā no daudz uh, citiem jautājumiem, kas tiek risināti šajā parlamentā, uh, gribu iedrošināt plaši skatīt šo jautājumu. Proti ne tikai atbild dot likinen ziņojumam. Daudz kolēģi jau izteicās eh, šādā izpratnē, un es gribu tikai to vēl uh, uzsvērt. Nevar uh, tikai runāt par nodalījumu un uh, principu pārāk liels, lai sabraktu, bet gan jārunā par visu šo sektoru un ēnu uh, sektoru, ēnbanku sektoru. Jārod atbild uz to. Un e, es gribu teikt, e, ja jau gadiem ilgi tiek runāts par katru sakties, kāds produkts un katru vietu jākontrolē. Un to es gribētu atkal redzēt šajā ziņojumā, jo problēma ir tāda, ka mēs ļoti tehniski, ļoti sīkus ziņojumus sastādām likumdošanas jomā, tas nav savādāk. Bet tieši šis ziņojums ir tāda liela iespēja. O, Un es gribu tikai iedrošināt e, visus tā strādāt, un arī politiski iemeslu dēļ. Uh, Tieši tā politiskā grupa, kas, kā pats par sevi saprotam, ja runājot par, um, par uh, šo jautājumu un kas aizstāv Londonas City, atkal nav šeit pārstāvēta. Un uh, viņi darbojas kā tieši lobbyisti lielo banku sistēmai, un tādēļ uh, vēlētāju vārdā uh, šo uh, pseidonacionalismu nedrīkst uzsvērt. Es šeit runāju par uh, UKIP. Okay, thank you very much. I put myself. Yeah. Es pats sev arī iekļauju runātāju sarakstā. Es domāju, ka mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem to visu darot tā nav, lai nav tā, ka mēs tiecoties pēc perfektiem izsviežam daudz ko labu prom. Nu, piemēram, kaut vai šo Volkeru likumu skatoties ASV, ideja tik, bija ļoti vienkārša, bet tad to visu tik ārkārtīgi sarežģēja, cenšoties definēt, kas tad ir tas, ko bankas drīkstēja darīt no vienas puses, kas bija otrā līnijas pusē. Un tad beig beigās šī līnija bija pavisam neskaidra. Uh, Tad, tad tika pārāk liela uzmanība, pārāk detalizēta uzmanība, piemēram, tiešām nav, nav svarīgi, ja 5% darbības šeit ir, nu, lūk, šīs līnijas otrā pusē, bet galvenais ir tas, ka 95% rīcības tiek atbilstīgi kompartamentalizēta, tāda sadalīta pa atsevišķām daļām. Nu, lūk, kapitāla piešķiršana, glābšanas un risinājuma mehānismi, ceturtā kapitāla prasību direktīvām mēs par to runājam. Mēs runājam par šiem subkonsolidācijas līmeņiem. Un ja mēs šeit izolēsim kaut kāda veida pasākums un apkārt uzliksim žogu ar elektrību, tad tādā gadījumā nenotiek nekāda virzība šurpu turp, bet varbūt eh, tādā gadījumā šo elektrisko šoku dabūs no abām pusēm. Tāpēc es domāju, ka mums jāskatās plašākā mērogā tad, kad mums bija diskusijas ar Valkaru un Vikersu seminārā, ko organizēja Filips un citi, tad man rezultātā šķita, ka viena lieta, kas no tā viss tiešām izrietēja, bija tas, ka katru brīdi kļūt ar vien viss sarežģītāks, ja mēs nepievēršamies šai vienkāršošanas nepieciešamībai, jo nevienkāršojot situāciju, mēs nepie kā nevaram nonākt. Nav iespējams rast risinājumus, kas būtu gogolā vajadzīgi, un tāpēc tiešām tas viss ir jāietingrē šajā koncepcijā. Vēl viena lieta, ko gribēju kom ko eh, komentēt, ir šis bail-in eh, pasākums Atsevišķi investori nemaz, nela, viņam nemaz nepatīk šī ideja, un tas nozīmē, ka būs vajadzīgs eh, būt lielāka atdeva, lielāka iegūtījuma, ja vēl ja vēlas šādu pasākumu īstenot, jo tas nozīmē, ka uzņem, tiek uzņemts risks paškapitāla ziņā. Un es nezinu, vai tā ir laba doma, bet ja, viena no, ja viens no šāda bail-in instrumentu izmantošanas sakām ir tas, ka tiek mazināts atšķirības starp e, investīcijām parādā un investīcijām pašu kapitālā, tad tādā gadījumā pašu kapitāls mums patiks, protams, labāk un nevis vienmēr e, tikai skats uz parādiem un e, līdz ar to nodokļu slogu, ko šie instrumenti nes līdzi. Nu, un tad varbūt atsevišķi investori sāks domāt, lūk, nē, es labāk vienkārši investēšu pašu kapitālā un nevis parādi instrumentos. Un tas varbūt būtu pat labi. Nu, tādas manas pārdomas par šiem jautājumiem, bet dzirdēju arī daudz citas labas idejas. Pēdējais runātājs tagad Pērvanš Perez lūdzu. Um, merci, Šaron. Paldies, Šārona. Es gribu izteikt pāris piezīmes. Gribu iedrošināt uh, Arlēnu jo domāju, ka viņa saņēmums ir ļoti nozīmīgs, un uh, mans piezīmes ir par uh, termiņu. Bankas aktivitāšu nodalījums, uh, nu, gluži atklāti, daži sāka par to runāt 2007. gada rudenī. Tā bija daļa no priekšlikumiem, un kopš tā laika mēs uh, saskaramies ar tādu tā kā schēmu, un uh, esmu nobažījusies, ka šis sasaukums beigs eh, strādāt, eh, un mēs vēl nebūsim pauduši savu viedokli par eh, šo jautājumu. Un tādā izpratnē, nu, diezgan klasisks ir šis jautājums, tad, kad grib kādu priekšlikumu izteikt Eiropas līmenī, ir, protams, arī tādi, nu, nevēlami efekti un diskusijas uh, un dalību valstīs un uh, diskusijas attīstījuši. Nu, es nezinu, kā tas ir un uh, runāt par, piemēram, Francijas likumu. Francijas uh, prezidents uzņēmās zināmas saistītas, saistības, un mēs nevaram ignorēt to, ka šis jautājums bija viens no centrāliem vēlēšanu kampaņā Francijā. Ar to ir saistības problēmas. Un tagad. Ja mēs vēlamies tiešām uh, līdz galam risināt šo uh, darbības uh, virzienu nodalījumu, tad ir jāpārskata arī tā likumdošana, kāda šodien ir pieņemta. Otra piezīme. Papildus šiem jautājumiem par aktivitāšu nodalījumu, par noguldījumiem un bankas aktivitātēm jābūt uzmanīgiem, lai mēs nenoklisētu visus tos jautājumus par banku a, sektoru struktūru kā tādu, jautājums par proporcionalitāti, par a, ekonomiskām aktivitātēm valstī, e, nu, piemēram, īrijas situācija, atsaucoties tikai uz šo piemēru, arī citiem banku sektoru darbības piemēriem, kas var radīt uh, problēmas vai, nu, noguldījumos vai arī investīcijās. Trešās, trešā piezīme. Nu, nedomāju, ka šis. Uh, Darbs būs tāds, ka mēs būsim pilnībā uh, nodrošināt uh, banku sektora darbību, jo mēs neietveram investīcijas. Un investīcijas varētu attīstīties tādos apstākļos, ka tas nav atbalstāms. Uh, mums ir daži tādi modeļi, kas ir jāapkaro tikpat izšķirīgi, kā arī uh, tādi jautājumi, kā piemēram uh, nodokļu paradīzes jārunā ir par dažādiem jautājumiem, bet visu nevar sajaukt, visu nevarēs atrisināt uzreiz. Bet tagad runājot par aktivitātes nodalījumu un banka aktivitāti un uh, nodokļu nepaks, nemaksāšanu un nodokļu paradīzēm. Visu to nepieminēt, liekas, ka nu, tas neatbilst uh, pamat izaicinājumiem. Uh, Un Alīnai, protams, ir taisnība sakot, ka, nu, gal galā reālās eh, ekonomikas finansējums eh, tiek attīstīts arī ar citiem līdzekļiem, ar inovatīviem jautājumiem, ar tiešiem kontaktiem, un tas apiet bankas uh, sistēmu kopumā, jo tā tagad ir tik ārkārtīgi sarežģīta un ir atteikusies no pamata uh, uzdevumiem, proti reālās ekonomikas finansējumu ir, jā, ir nepieciešams šīs reformas. Mērķiem, mērķis ir saglabāt sistēmas stabilitāti, bet arī jāsaglabā mērķis proti reālās ekonomikas finansējums. Un, lai to sasniegt, ir nepieciešama daži piemērojumi. Jāvienojas par ļoti nozīmīgu punktu. Es redzu, piemēram, diskusijas Francijā šajā sektorā. Arī Werner Langen ziņojums Tas, par to var daudz ko teikt, tas arī ļoti apjomīgs, un tas ļauj atkal ieviest tos elementus, kurus sākotnēji gribēja novērst. Sorry? Um, uh, well, I think that because we are running... Nu šķiet, ka mums sāk pietrūkt laika, un tāpēc gribēju jau tagad atbildēt uz pāris no izteikumiem. Varbūt grib, gribēju vajadzētu komisijai, vai viņiem ir kaut kāda laida, laika grafiks priekšlikuma public, publiskošanai. Jā, paldies priekšādātāji. Esam paredzējuši priekšlikumu izvirzīt vasarā. So, aiming when... Tātad tas ir jūsu mērķis, kad jūs sakat, šo mūsu mērķis ir, vai ir kaut kādi mērķi, kāpēc jūs to nevarētu sasniegt? Un tad tāds jautājums parādās. Nē, nē, nē, aptuveni vasarā. Sorry? Can you clarify what around? Vai jūs varat pa pateikt, ko nozīmē aptuveni vasarā? Vaicā Lambert kungs. Okay. Um, one thing which is... Viena lieta, kas ir jauna mūsu laika grafikā, ir tas fakts, ka šeit ir lūk pašu iniciatīvu ziņams no parlamenta. Un, protams, ka komisija vēlas to ņemt vērā. Es nevaru jums dot nekādu precīzāku norādi par to, ko domājam ar aptuveni vasarā. Instrukcijas no hierarhijas komisijā ir tādas, ka jānāk lejā ar priekšlikumu pēc iespējas ātrāk un tam jānotiek šovasar. Okay, well, I mean, I have to say that we are very flexible. Nu, var sakot, tad acīm redzot, mēs esam ļoti elastīgi un šai komitejā un ļoti mērtiecīgi vēlamies, eh, nu, jā, šo pašu iniciatīvas ziņojumu ātri sagatavot, lai jūs varat to ņemt vērā. Mēs varbūt varam to tomēr darīt, jo vienlaicīgi jūs jau varat sākt strādāt pie priekšlikuma. Tad ļaujiet man varbūt atbildēt uz pāris jautājumiem un sniegšu jums mūsu darba grafiku. Visus visiem jautājumiem atbildēt nevarēšu, bet ārkārtīgi priecājos, ka uh, dzirdēju daudzus ļoti būtiskus, izcilus punktus. Jūs jau zinat, kā jau visu ziņojumu gadījumos man kā referentai ir zinām ierobežojumi tam, cik daudz vārdos drīkstu izpausties. Un tāpēc būšu ļoti atkarīgi no ēnu referentiem, lai viņi iesniedz papildus plašus grozījumus, kas ļautu tekstu uzlabot un pieminēt vēl citus jautājumus. Varbūt mums pašietietības ziņojumos nevajadzētu vienmēr noteikt tik ļoti uh, striktu vārdu ierošinājumu, ierobežojumu, jo gal galā mēs šeit runājam par ilgtermiņu vīziju, bet tas, kas man tiešām likās diezgan īpatnē, diezgan iespaidojoši visos šajos um, izteikumos, ir tas, cik ļoti nepieciešams mainīt domu gājienu. Jo, ja mēs gaidīsim, kamēr nozara nāks klajā ar priekšlikumiem šai ziņā. Thank you. Says... Angļu valodā mums ir uh, tāds teiciens, un tad vispirms elle sasals, pirms uh, kaut ko tādu varam gaidīt. Un tāpēc mums ir jānāk klajā ar priešlikumiem un idejām, un tā kā šis ir pašas ziņams, mēs varam būt ļoti radoši Varbūt kreatīvi varam, eh, lūk, šai ļoti striktajai industrijai likt priekšā kaut kāda veida mm, interesantus risinājumus. Nu, protams, debats visvairāk risinājās tieši ap šo funkciju nodalīšanas jautājumu, bet atgrieziet, ļaujiet man atgriezties pie šīs kultūras, pie domu gājiņa, pie mentalitātes, kas Lielbritānijas situā situācijā kļuva ļoti redzams, kad runāja par šo starpkultūru uh, saku radīšanu. Tas ne neierobežās tikai un vienīgi ar vienu nozaru. Tas tālāk pāriet uz citām jomām tāpat, jo mazumtirdzniecībā parādījās tieši tas pats, un tieši tāpēc mums ir, manuprāt, visiem mērķiem, ko mēs šeit nosakām, ir vajadzīgs aizsargāt šo mazumtirdzniecības sektoru, jo šī sektora aizsardzība ir tas, kas ļaus mums nodrošināt eh, darba izpildu, respektīvi izaugsmas atbalstu, reāla ekonomikas atbalstu. Uh, un ļaus mums pārliecināt, un šeit ļoti daudz ko izteica labas domas, tieši tā kā Saits, piemēram, teica, mums ir skaidri un gaiši jādod ziņa, ka mēs nenodarbosimies ar kaut kādu banku glābšanu uz nodokļu maksātāju rēķinu, ne, viņam nebūs jāuzņems vairs šie pārliecīgie riski valsts vietā. Nu, Lielbritānijas piemērs jāsaka, atkal būs no manas puses, jo to pazin, vis, pazīst vislabāk. Mums ir Nacionalizēta banka, 82% piedara valdībai. Tā ir ļoti uh, iesaistīta um, Libor krīzē, tai bija jāmaksā milzīgas, uh, milzīgas soda naudas valdībai tātad. Un jūs nonākat pie tādas mm, kafkas stāstam cienīgas situācijas banka maksāja sodus globālai bankai, valdībai no nodokļu maksātāju naudas, par nodokļu maksātāju banku. Džons Osborns te bija e, tas, kas par to izteicās, un viņš izmantoja šos nodokļus, lai tālāk atbalstītu e, mūsu karavīrus, kas bija zaudējuši tādu vai citādu locekli Afganistānas karā. Nu, tas e, šādā gadījumā ir ļoti īpatnēji tā nodokļu maksātāji atkal par to maksāja, par visām šīm politikas jomām. Un gal galā te taču runājam par to, ka banka neizpildīja savas funkcijas. Tāpēc es domāju, ka te šeit tiešām vajadzīgs būtisks reformas piekrīt tiem, kas saka, ka mums šīs reformas ir vajadzīgas, un par to mums jārunā arī šai pašinstīvas ziņojumā, jo Gau galā, kad mēs jums parā, parā, paskatāmies uz šiem datiem, cik eh, patērētāji klienti uzticas vai neuzticas bankām, tad tas jau ir galvenais sektors. Viņi vēlas, lai ir spēcīgākas bankas. Un tad, protams, šis ļoti sarežģītais jautājums par to, kas tad būtu labākā pieeja, lai to nodrošinātu. Un tas nozīmē, ka mums ir jādomā par to, vai mēs domāsim par harmonizētu iekšējā tirgus pieeja, vai vēlamies vienot tirgus pieeju šai ziņā. Un tādā gadījumā, vai tas nozīmē, ka mēs teiksim Francijas, Vācijas valdībām, ka lūk, jūs esat rīkojušies nepareizi, uh, nu tad Brītu valdība teiksim, nē, tas modelis nav tas, ko mēs vēlamies, meklēsim kaut ko vēl citu, citādāku. Jeb varbūt tas nozīmē, ka Lielbritānijas modelis tika izstrādāts globālai banku nozarei, kas faktiski pats pēc sevis daudz riskantāks nekā Eiropas Savienības dalībvalstu situācija. Un tas ir pirmais jautājums. Ja mēs ja jūs savā dalībvalstī uzņemat kaut kādas globālas bankas ar viņu darbībām, nu, tad atgriežamies atkal pie punkta, ka šīs ba bankas taču strādā pāri robežām. Tātad vai tad viena noteikuma, kas attiec uz šādām bankām un tad uz citām, un Vācijas teritorijām šī bankā ir citi nosacījumi, tas ir jautājums, kas jārisina. Jeb mēs tad izstrādāsim kaut kādu savu pašu sistēmu, kas būtu šo visu ideju mikslis, ja mēs teiksim, ka lūk, mums ir kaut kāds obligāto noteikumu kopums, kaut kāda tāda noteikumu kaste, kas jāievaro katrai dalībvalstī līdz zināmam līmenim, bet tās var darīt arī vairāk, bet tādā gadījumā kaut ko nozīmē šis vienotā tirgus jautājums. Par to mums ļoti uzmanīgi jāpadomā. Man patīk daudz no tām idejām, kas izskanēja piemēram, par atbildības jautājumiem, vadības atbildību tā tālāk. arī Šarons teiktais par to, ka ASV šī situācija ir par sarežģītu, viņi izvēlējās precīzi de definēt šīs lietas, un tad rezultātā viņi nekad nevar nonākt pie rezultāta. Tāpēc es domāju, tā nav pareizā pieeja, jo gal galā, ja nonāk pie situācijas, kur nevar definēt, kas tad ir, ka, no kā jūs cenšaties sevi aizsargāt, tad ko tad jūs ar to visu iegūstat? Mums jāskatās uz elastīgāku pieeju, bet elastīgi pieeja savukārt jāveido tā, ka mēs ņemam vērā visu šo lietas pašu būtību, kā mainīt domu gājiem, kā nodrošināt lielāku konkurences tirgu, kā aizsargāt uh, to, kas pēc būtības ir jāaizsargā. Un tie, protams, ir visi šie jautājumi, kas saistīti ar noguldījumiem, tas ir galvenais. Taču banku pakalpojumus un cilvēkiem jāspēj paļauties uz banku viņu noguldījumu sargāšanu arī ilgtermiņā. Nevis teikt, lūk, īsts neliels ielāpiņš, ir jābūt ilgtermiņa banku pieejai, banku modelim tādam jābūt. Uh, tā lai mēs tieši tā kā Hans Peters teica, varētu eh, to šeit atspoguļot pašu iniciatīvas ziņojumā, lai pēc tam tas parādītos arī tiesību aptos. Mums jābūt ambicioziem, un tāpēc tas ir tas modelis, kas ļaus kaut ko mainīt, kas ļaus mainīt domu gājienu, jo, kā jau teica, nozara pats šķiet šo domu gājienu nemainīs. Ar to arī gribētu noslēgt eh, sevis sekom un pastāstīšu jums par darba grafiku eh, ziņojumu projektu, likšu jums priekšā tālāk. Es to sagatavošu, kolēģi, ja jūs tas apmierina un es zinu, ka reizē mums ir vajadzīgas nedēļas, vēl arī tulkojuma un tā tālāk, bet, kolēģi, ja jums tas būtu pieņemums, es varētu jums to izplatīt jau tikko esmu to uzrakstījis. Jūs zinu, ka jūs visi ļoti labi varat to izlasīt un saprast angliski, un tad, lai tas notiek tulkojums, bet mums nav īpaši daudz laika, tad ziņojumu projektu priekšā likšana komitejā būs 21. martā. Es ceru, ka jums būs jau bijušas sarunas ar ēnu referendiem, tā lai jūs zinat, kā, varē, kā šo projektu tad mainīt, kā papildināt. Grozījuma iesniegšanas termiņš 15. aprīlis, ap, grozījuma apspriešana 7. maijā un 28. maijā balsošana komitejā. Tas ir diezgan strikts laika grafiks. Uh, bet tas nozīmē, ka mēs varēsim no komitejas sagatavot dokumentu, kas, lūk, plenārsēdē var tikt pieņemts jūlijā, un tad līdz ar to mēs varēsim kaut kādā veidā mēģināt ietekmēt uh, tālāko komisijas priekšlikumu. Nu, lūk, mm, nu, tad ar to arī viss. Paldies vēlreiz visiem kolēģiem par ļoti liederīgajiem izteikumiem. Uh, un ar nepacietību gaidu iespēju jums sastrādāties tālāk pie šī ziņojuma, kas šķiet būs tāds, mm, tāds ar lielāku vīziju, tāds ambiciozāks. Un tāpat, protams, pēc tam varēsim sadarboties ar, arī ar regulātoriem. Es, man ir dots tagad priekšnieces krēslas, un mēs pārējām tālāk piegadējā nodokļu ziņojuma par potenciālo es izaugsmu mūsu referents šajā jautājumā. Ir Ildiko Galpēlca no Tautas partijas un došu tāpēc vārdu tūlīt pat nekavējoties referente, eh, referentam. Viņš ir šeit, un pēc tam turpināsim darbu. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu izteikties ļoti īsi prezentējot savu ziņojumu projektu, jo laiks gandrīz ir iztecējis, un arī tāpēc, ka Tas jau jums ir izdalīts un tas jums bijis ir pieejams uh, savā valodā jau vairākas nedēļas. Un tagad es jums uh, stādīšu priekšā šo šīs uh, nodokļu politikas izaugsmes Eiropā, lai atraisītu izaugsmes potenciālu ekonomikā. Pāris vārdos gribētu pieminēt, ka finanšu transakciju nodoklis ir pieņemts un ieviests 11 dalību valstīs. 2014. līdz 2020. gada periodam Eiropas eh, Savienības eh, nodokļu rīcības plāns ir izveidots, kas mums ir labs pamats darbā. Savā ziņojumā, kā jau norāda tā eh, nosaukums, es uh, gribēju domāt par to, kā veicināt ekonomikas izaugsmi. Tas nav vienkārši izdarāms, jo ir ļoti strikti fiskālie noteikumi spēkā kopš krīzes. Un tomēr var norādīt, ka kopš 2000. Uh, gada Eiropas Savienībā uh, ir eh, tāda vēlme, griba īstenot nodokļu politiku, kas būtu orientēta uz izaugsmi. Vismaz vairākumā eh, dalībvalstu šādas pazīmes ir. Mums vajadzētu turpināt atbalstīt šīs politikas, lai nodokļu politika būtu Eiropas ekonomikas eh, dzinējspēks. Būtu jāievieš skaidrāki nodokļu atvieglojumi un uh, nodokļi būtu jāuzliek galvenokārt patēriņam, nevis uh, darbspēkam, lai uh, pārpalikumi tiktu ieguldīti patēriņā vai arī noguldījumos, ietaupījumos. Ņemot vērā to, ka ir trīs faktori, kas nosaka ekonomiku, tas ir darbspēks, kapitāls un tehnoloģijas progress, nodokļu politikām īsā, vidējā un ilgtermiņā vajadzētu arī sakot šim uh, uh, modelim. Vajadzētu izvēlēties tādu divu pakāpju modeli, atdzīvināt ekonomiku un radīt uh, ilgtermiņa pieprasījumu, ieviešot nodokļu samazinājums eksportam un vajadzētu veidot nodokļu sistēmu tā, lai tas veicinātu darbvietu radīšanu. Tā vietā, lai palielinātu nodokļu likmes un ieviestu jaunus nodokļus, tas ir labāks veids, kā vajadzētu paplašināt uh, pastāvošo nodokļu bāzi. Tas var radīt jaunas papildu ieņēmumus budžetā. Un tas ir jauninājums projektā, ka uh, ņem vērā dalībvalstu kompetences, bet tiek ieviesta tāda kā koordinētā nodokļu čūska. Uh, tas um, tā tad nozīmē tikai to, ka tiek uh, ņemtas vēr, ņemt vērā nodokļu samazinājumu un palielinājumu dalību valstīs, tas tiek koordinēts. Un uh, dažādās nodokļu politikas dalību valstīs uh, padara tādas izsakojamas, novērojamas, un tad mēs varam vākt informāciju par dalību valstu nodokļu politiku savā ziņojuma projektā nevarēju izteikties pārāk plaši un tāpēc uh, nepieminēju nepieciešamos pasākums, kas būtu nepieciešami, lai cīnītos pret uh, nodokļu nemaksāšanu bet, vai, un nodokļu krāpniecību, bet varbūt es iesniegšu šādu veidu grozījumus, eh, bet kā tas tika norādīts OECD nodokļu programmā 2012. gadam, mums ir jācīnās pret uh, uzņēmumu agresīvajām politikām un jācīnās arī pret nodokļu paradīzēm. Nodokļu sistēma caurskatāmība un cīņa pret eh, nodokļu krāpniecību ir eh, ļoti svarīgi pasākumi, jo tajos aiziet ļoti daudz naudas, šie zaudējumi ir milzīgi dalībvalstu budžetiem. Ja mēs necīnīsimies pret šiem fenomeniem, tas eh, tikai stiprinās ēnu ekonomiku un vājinās Eiropas konkurētspēju. Mums vajadzētu uzlabot uh, dalību valstu nodokļu ievākšanas uh, spējas, jo tādējādi uh, varētu vairāk samazināt uh, dalību valstu parādus, un uh, dalību valstīm ir arī jāuzlabo sava uh, sadarbība nodokļu ievākšanas administrācijā. Es pilnībā piekrītu 2012. gada komisijas rīcības plānam par eh, tā nodokļu krāpniecības apkarošanu un izvairīšanās no nodokļu maksa, maksāšanas apkarošanu. Un mums vajadzētu arī um, domāt par eh, pēc tā pasākumiem, uh, un varētu publicēt arī šīs rezultātu tabulas komisija. Paldies, kolēģi! Tas arī ir viss, ko gribēju pateikt sākumā šajā pirmajā sarunu kārtā par šo ziņojumu, un tagad gaidīšu komentārus no ANU referentiem un citiem kolēģiem. Paldies! Thank you. Lielas paldies referentam! Un varbūt Ole Ludvigsons gribētu izteikties sociāldemokrātu grupas vārdā. Paldies! Es gribētu sākumā pateikties referentam par ļoti interesantu ziņojumu. Tas ir interesants, jo tur uh, ir runa par uh, saikni starp nodokļiem un izaugsmi, un tas ir nodokļu politikas aspekts, kas ir uh, šobrīd īpaši aktuāls, aktuālāks kā jebkad, bet, uh, diemžēl, tiek bieži vien ignorēts. Ir trīs pamatprincipi, par ko mums ir jādomā šajā darbā. Pirmkārt, ir jāintensificē nacionālie un Eiropas pūliņi cīnoties pret eh, nodokļu krāpniecību un nodokļu nemaksāšanu. Komisija pēdējos sešos mēnešos ir uzņēmusies būtiskas iniciatīvas šajā jomā, un tagad mums ir jānodrošina, lai tās kļūst par uh, reāliem pasākumiem. Nodokļu politikā ir ļoti svarīgi um, radīt uh, labvēlīgus apstākļus stabilai izaugsmai un godīgāki konkurences noteikumi. Ja tādi ir, tad cilvēkiem nevajadzētu censties apkrāpt šo sistēmu. Un tas ir jautājums, kas tiek pieminēts šajā ziņojuma projektā, un tas ir labi. Bet to vajadzētu varbūt uzsvērt vēl vairāk nekā līdz šajā projektā tas ir darīts. Un tad sociālā perspektīva. Es gribētu, lai tā tiktu ņemta vērā ziņojumā. Nevajadzētu veidot tādas nodokļu struktūras, kas uh, veicina sabiedrības šķelšanos. Šīs uh, plaisas uh, ir nepieņemamas uh, ne tikai tāpēc, ka tas uh, nav pieņemam, bet tāpēc, ka tas arī kaitē nodokļu sistēmai. Un ja ir nodokļi patēriņam, tad tas negatīvi ietekmē cilvēkus ar zemiem ieņēmumiem, un tas var novest pie tā, ka uh, šiem cilvēkiem ir uh, vēl lielāks nodokļu noks nekā kādreiz. Tāpēc ir jāievieš īpaši pasākumi um, mājasēmniecībām ar zemiem ienākumiem. Kas attiecas uz nodokļiem patēriņam, tam nevajadzētu novest pie progresivitātes nodokļu sistēmā un vidas uh, nodokļi ir svarīgi izaugsmas nākotnē. Mums jābūt uzmanīgiem attiecībā uz dažiem uh, aspektiem, kas uh, var uh, būt aktuāli. Mums jārūpējas par labāku sadalījumu, arī par labākiem nodokļu ieņēmumiem. Nodokļu ieņēmumi ir jāizmanto, lai atbalstītu mērķus tos, kas ir nosprausti un kas ir vērsti uz ilgtermiņa attīstību. Tāpat arī mums jārunā par tiem pasākumiem. Uh, kādi uh, pēc iespējas lielāku tādu harmonisku attīstību varētu, jārunā arī par nodokļiem uh, un uh, enerģiju. Mēs domājam, ka mēs virzamies tādā pareizā virzienā, un ir vēl viens punkts, ko gribu īpaši uzsvērt. Proti, vajadzētu garantēt to, lai izaugsme netiktu kavēta, lai to nekavētu tādi šķēršļi, kādi vēl ir tirgū un kādi e, ir, e, piemēram, attiecībā uz PVN direktīvu pamanāmi, ir jākonsolidē arī e, nodokļu aprēķinu bāzu uzņēmumiem, tāpēc, ka tieši tas ir tas, kas ir nepieciešams, ir nepieciešama sadarbība starp nacionālajām nodokļu iekasēšanas iestādēm šī sadarbība ir jāuzlabo. Noslēgumā es gribu divus aspektus pieminēt, kas ir saistīti ar jūsu projektu. Mēs runājām par šo nodokļu iekasēšanu, par dažādo nodokļu sistēmu konsolidēšanu, bet nu, ir jāprecizē, kas tad ir īsti šajā konceptā. Un šī nodokļu čūska, par ko tiek runāts. Uh, Man liekas, ka mums ir uh, jāapzinās, uh, ka šis process varētu būt pietiekami ilgs. Bez tam nākošais jautājums ir uh, nodokļu iekasēšanas politika vai ir šie divi etapi arī pieminēti, divi soļi nodarbinātības jautājums rūpniecības sektorā arī tas ir jāpiemina. Es gribu um, teikt jums paldies par šo teksta projektu, uzmetumu. Es domāju, ka mēs varēsim konstruktīvi sadarboties un pēc pāris nedēļām sasniegsim arī rezultātus. Paldies, tagad mums vairs nav daudz laika. Nezinu, vai tulka varēs palikt ilgāk, tāpēc lūdzu izsakieties īsi. Āda grupas vārdā. Uh, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Tikai daži īsi komentāri Paldies uh, referentam par paveikto darbu. Tas ir labs sākums, eh, lai mēs savā starpā varētu diskutēt par to, kā mēs varam uzlabot eh, debats Eiropā par nodokļiem un ekonomikas izaugsmi. Pirmkārt, es ceru, ka mani liberāļu kolēģi uh, un es arī iesniegsim grozījumus, kur būs runa par to, ka jāveic reformas. Nav pietiekami samazināt budžeta izdevumus, nav pietiekami veikt fiskālo konsolidāciju, neveicot reformas. Tāpēc es domāju, ka, protams, mēs varam runāt par uh, Um, dažādiem nodokļiem, piemēram, es atbalstu finanšu transakciju nodokļu Eiropas līmenī, bet es domāju, ka mums ir uh, jākontrolē budžets uh, kā priekšnosacījums ekonomikas izaugsmai. ASV pēc dažiem uh, uh kinēziesmu gadiem mēs redzam, ka debatas tagad uh, attīstās uh, un tagad tiek lielāks uzsvars eh, likts uz to, ka nepieciešams struktūrālās reformas. Un tās ir reformas, kas nodrošinās valsts izaugsmu nākotnē ilgtermiņā. Dažās Eiropas valstīs uh, arī tiek uh, eh, samazināt valsts izdevumi, bet ja saglabājas monopoli un uh, birokrātija netiek samazināta un uh, darba tirgi joprojām nav elastīgi, uh, tad tas eh, nedarbosies. Tas ir viens punkts. Otrakārt, es atbalstu nodokļu konkurenci, un tā ir ideja, kas ir ļoti liberāla, bet es domāju, ka mums tā ir jāsaglabā. Mums ir kopēja valūta, kopēja monetārā politika eiro zonā, bet mums ir jāharmonizē eh, uzņēmuma ienākuma nodokļa bāze un varbūt arī pat likme. Mums ir nepieciešama fiskālā konkurence starp uh, valstīm, tas ir labi ekonomikām, un es domāju, ka mēs arī iesniegsim uh, grozījums, kas stiprina šo ideju. Es domāju, ka šī Amerikas pieredze ir ļoti laba, viņiem arī ir kopēja monetārā politika, uh, bet nodokļu konkurence ir ļoti svarīga, lai pielāgotos katra štata īpatnībām un lai kompensētu monetārās politikas ietekmi federālā līmenī. ASV es paraudzījos, kas ir harmonizēts. Harmonizēts ir darba tirgus un kapitāla tirgus darbības veids, un tas Eiropā mums nav. Piemēram, uh, ir daudz lielākas atšķirības Eiropā starp Dānijas un Spānijas darba tirbu nekā atšķirības, kuras varam atrast ASV. Un tas ASV ekonomiku padara tādu efektīvāku, un to vajadzētu paturēt prātā. Runājot par nodokļu krāpniecību, mums ir e, jāievieš e, labāko Eiropas valstu labākā prakse, un ja mēs paraugāmies uz statistiku, tad tās valstis, kurām ir vismazākā apjoma e, nodokļu krāpniecība, arī ir mazākās valsts Eiropā. Un maz nodokļu krāpniecības mēs konstatējam arī valstīs, kurām uh, ir e, fiskāls federālisms, piemēram, Vācijā. Tur ir 17 federālās zemes, kas ievāc e, nodokļus, tas arī samazina fiskālo krāpniecību. Un, piemēram, Spānijā, e, Basku zeme un Navara arī ievāc savus nodokļus, un tur fiskālā krāpniecība ir zemāka. Tātad, jo lielāka teritorija nodokļu ievākšanas iestādē, jo uh, lielāks iespējas ir krāpniecībai, un par šo es arī iesniegšu grozījumus. Kā jau es teicu, lūdzu izsakieties īsi, jo mēs varam vēl piecas minūtes strādāt. Filip no zaļajiem. Jā, Ramon, es jums nepiekrītu, un diezgan, diezgan spēcīgi nepiekrītu, jo kā pilsonis, tad, kad mums ir fiskālā konkurence, kurš tad uh, iegūst? Tie ir lielie, lielie uzņēmumi, uh, Un es kā liberālis pieņemu, ka jūs nevēlties, lai uh, lielie uzņēmumi baudītu pārāk negodīgu konkurenci, jo uh, tas kavēja konkurenci. Un es piekrītu, ka mēs nedrīkstam uh, valstīs radīt uh, um, iespaidu, ka ieņēmumi ir pavēlti un ka nav jābūt efektīviem, tad, tad mums ir jārada zināms spiediens. Uh, sistēmā, un jūs varētu domāt, ka konkurence rada šo spiedienu. Es nesaku, ka mums vajag visu spiedienu noņemt, bet es gribu pateikt, ka šī neierobežotā konkurence, kas tagad pastāv, uh, noved pie tā, ka lielie nemaksā, mazie maksā. Tātad MVU maksā pilnas liekmes, lielie uzņēmumi to nemaksā. Parādzīsimies uz OECD ziņojumu Un līdz ar to es gribētu lūgt eh, referentu to konkrēti minēt un uzņēmumu nodokļi ir tā joma, kur ir jādara vairāk un eh, vienotā kopējā nodokļu bāze ir jāievieš un nodokļu jomā uzņēmumiem, lai labāk koordinētu uzņēmumu nodokļus. Jūs varbūt eh, nebūsiet pārsteigti, ka zaļais uzstās, lai Uh, nodokļi tiek izmantoti arī, lai ierēķinātu uh, ietekmi uz vidi, jo tas tagad nav iekļauts tirgus cenās un uh, enerģijas aplikšana ar nodokļiem uh, komisijai un padomē šeit vajadzētu pavirzīties un tas ir pats minimums. Es ar to arī bēgšu, jo nav vairāk laika. Bet uh, tas ir tiešām žēl, mēs pie tā atgriezīsimies skatot grozījumus. Steček kungs no EKR lūdzu. Paldies, eh, priekšādātājs kundze. Un laiks ir beidzies. Nu, izteikšos pēc iespējas īsāk. At least you, as a, as a chair. Jūs kā priekšsēdētāji un eh, referente atcerēsiet manas padē, iepriekšējās nedēļas piezīmes Jo šis ziņojums ir eh, daudz labāks nekā mēs apspriedām to vakar. Tas ir labi sadalīts trijās daļās. Eh, par pirmo daļu man nav nekādu dramatisku iebildumu un esmu apmierināts ar šiem formulējumiem, kas te ir izvēlēti un kur ir runa par ekonomikas filozofiju, kam es gandrīz piekrītu. Tātad es eh, negribu šeit ieviest daudz izmaiņu. Otrajā daļā es, eh, tur, kur jūs runājat par jauniem resursiem, es augstu novērtēju, ka referents kundze izsakās tā vispārīgi. Viņa neprasa ne nodokļu palielinājums, ne papildus ieņēmumu avotus, kam es piekrītu, pilnīgi piekrītu. Un es piekrītu arī, lai būtu skaidrs visiem, tai pozīcijai, ka mums vajadzētu cīnīties pret nodokļu krāpniecību labāk. Vai drīzāk nekā meklēt jaunus ieņēmumu avotus. Debate ar Filipu par vīdas uh, uh, nodokļiem. To es atlikšu uz nākamajām debatēm. Vienkārši gribu jums apliecināt, uh, referents kundze, ka es iesniegšu dažus grozījumus, bet, uh, manuprāt, tie nebūs uh, tik svarīgi, lai sarežģītu jūsu darbu. Paldies! Vai referents kundze grib īsi atbildēt? kādā vienā minūtē, piemēram. Paldies, priekšsādētāji, pavisam īsi tiešām gribētu atbildēt. Izmantojot vēl tūku klātbūtni, paldies par komentāriem, piezīmēm, kā tie parādīja. Um, es saskaros ar tām pašām problēmām, uz kurām jūs jau norādījāt. Tātad mēs uzreiz varam uh, ķerties, vērsim pie ragiem vai varam iet soli pa solītim. Problēma ir tāda, ka mums uh, ir liels ambīcijas, bet nesam daudz no tā realizējuši. Un es gribētu lūgt jūs atbalstu manai metodē. Proti, ka vajadzētu veikt uh, izlēmīgus pasākumus mazos pa maziem solīšiem. Uh, ko mēs varētu tiešām realizēt un uh, ko dalībvalsts varētu tādā kopīgā veidā izmantot. Paldies par jūsu laipnajiem vārdiem, par metodu, kur esmu izmantojusi. Bija dažas lietas, kuras uh, absolūti gribēju uzsvērt rakstot ziņojumu, un ir lietas, kuros uh, esmu atvērta grozījumiem un izmaiņām. Es pilnībā nepiekrītu visiem viedokļiem, ko paudānu referenti Bet uh, mums, uh, es domāju, būs vēl iespējas turpmākajās sanāksmēs uh, šīs viedokļa atšķirīgas apspriest un izdiskutēt. Gribētu izsver, uzsvērt jums šo nodokļu čūskas ideju, kas ir tāds jauninājums nākotnē. Esmu gatava arī pieņemt uh, sociālas perspektīvas. Uh, Uzsvēršana šajā ziņojumā, bet es negribētu šeit pārāk daudz runāt par kaut kādiem sociālajiem nodokļiem. Uh, Vīdes nodokli es ieliku tekstā un pēc tam atkal izsvītroju. Divreiz ievietoju un divreiz izsvītroju. Tas ir svarīgi, bet šis ziņojums varbūt nav pareizā vieta, kur to minēt. Nodokļu krāpniecība, to es arī iekļauju tekstā, bet tad atkal izsvītroju, jo ir vēl viens ziņojums, kas pievērš tieši šim fenomenam. Runājot par nodokļu konkurenci, šeit uh, tas ir teorijas jautājums, kurš ir ieguvējs, kurš ir zaudētājs. Es nedomāju, ka šajā ziņojumā mēs varēsim šādu teorētisku debati iznest. Paldies par visiem komentāriem un uh, gribu uh, Um, teikt, ka 5. mārts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un es arī pati iesniegšu grozījumus, jo bija jautājumi, ko nevarēja pietiekam uzsvērt šajā ziņojumā. Un 12. marts, e, ja tas sēnu referentiem būtu pieņemam, es gribētu norganizēt e, sanāksmi no 2 līdz 3 e, Strasbūrā, bet es jums aizsūtīšu ielūgumu. Tātad 5. marts. Uh, grozījuma iesniegšanas termiņš 11. aprīlī, uh, grozījuma izskatīšana 24. aprīlis, balsojums komitejā un tad maijā plenāra sēdē. Un tad, starām, Strasbūrē jums būs jūsu ēnu referents sanāksme. Nav citi jautājumi, kas jāizskata, tāpēc atgādināšu, ka nākamā komitejas sēde būs Strasbūrā. 11. martā pirmdienā, 7. vakarā. Paldies un visiem jauku pēcpusdienu!